Uh, ladies and gentlemen, um... Dāmas un kungi, varam sākt šodienas darbu. Aicinu visus ieņemt vietas. Un varam sākt šodienas sanāksmi, kas ir tikai pusdienas sanāksme. Un pirmam kārtām vēlu jums visiem laimīgu jauno gadu. Ceru, ka jūs varētu veiksmīgi atpūsties brīvdienu laikā un ka tagad esat jauniem spēkiem klāt un gatavi strādāt pie ļoti daudziem svarīgiem projektiem, kas šobrīd ir aktuāli mūsu komitējā. Šodien runāsim par patērētāju tiesībām. Mm, vēlos teikt, ka četrus mums ir paredzēta balsošana par diviem atzinumiem. Ir nepieciešams galvenai komiteja nosūtīt šos jautājumus, un šie divi ziņojumi ir par globalizāciju un, the, uh, uh, un tad arī vēl ir nepieciešams runāt par uh, uh celtniecības, būvniecības uh, ražojumu uh, direktīvu un otro daļu. Būs arī Majersa kunga atzinums attiecībā uz komerctiesībām un līgumtiesībām, un visus šos jautājumus izskatīsim šodien. Pirms mēs sāksim, man ir viens paziņojums par Eiropas budžetu. Diemžēl Šādamās kundze mūsu referenti nevarēja ierasties uz šīs dienas sanāksme, bet viņa palūdza mani, lai es jums pastāstu, kāds ir budžeta sarunu galīgais rezultāts, tieši runājot par mūsu komitejas priekšlikumiem, un pēc būtības visi mūsu lūgumi un priekšlikumi attiecībā uz budžetu tika arī pieņemti galīgajā vienošanās. Tas attiecās gan uz izmēģinājumu projektiem a, par vienotā tirgus fórumu, kā arī uz patērētāju politikas atbalstu arī solvita atbalstīšanu ar atsevišķu budžetu. Šis priekšlikums tika akceptēts un arī citi, kurus mēs izvirzījām. Šaldimozes kundze plāno tagad. Nē, nē, tā ir Rūleris kundze, kas ir atbildīga budžeta, par budžeta jautājumu, bet arī viņa nav klāt līdz ar to. Atvainojos, protams, bet tā ir Rūleris kundze. Tagad mums ir īstais brīdis noteikt darba grafiku, lai IMCO komiteja varētu iesniegt budžeta kontrols komitejai informāciju par šī gada budžetu. Un nākamais aspekts ir saistīts ar budžeta izpildi, un es skatos, ka Rūlers kundze ir klāt. Heidis tik tikko runāju par 2009. gada budžeta izpildi, par ko tu pat esi atbildīga, un tu teici, ka būtu nepieciešams šonadēļ jau sagatavot atzinumu, un 1. februārī mēs varētu to pieņemt un, un 28. attiecīgi balsot. Ja tev nav iebildumi, tad tā arī darīsim. Um, ja nevienam nav iebildumu, tad mēs tieši šādi arī rīkosimies, lūdzu, Rolēs kundze. Nē, viss ir kārtībā. tad Rūleris kundze ir atbildīga par ziņojumu par budžeta izpildi attiecībā uz 2009. Uh, gada budžetu, tad mēs darīsim, kā vienojamies. Un tā savukārt par 2010. gadu šeit Šārda Mūzes kundze ir atbildīga. Nu, tad turpināsim. Nākamais jautājums ir saistīts ar patērētā tiesību direktīvu. Šodien mums ir iespēja uzklausīt uh, profesoru Martinu Šmitu Kesleru, un viņš savukārt pastāstīs par digitālo saturu uh, patērētāju tiesību direktīvā. Nu, tad mans priekšlikums būtu uzreiz sākt ar prezentāciju. Mūsu referents Švāba kungs ir klāt, ir arī vairāki ēnu referenti, kurus mēs aicināsim izteikties, un Valisas kundze arī varētu uh, un pārējie deputāti, kuriem tāda interese. Švāba kungs, varbūt jūs varētu vispirms paust kādu viedokli, ja nē, tad Šmita Kasela kungs lūdzu. Nu tad uh, Martins Šmita Kasela, es zinu, ka jums ir uh, daži slaidi. Uh, trešdien, kā saka, Šmita Kasela kungs būs pieejama, uh, pieejams arī ziņojums, un šo, šobrīd mēs saņemsim tādu apkopoto informāciju un lūdzu, tagad jūs varat prezentēt informāciju un pēc tam dzirdēsim komentārus no deputāta puses. Lielas paldies priekšsēdētāji! Pirmam kārtam vēlos lūgt jūsu sapratni, jo uh, man, man lūdzu pavisam īsi pirms Ziemassvētkiem uh, izstrādāt šādu dokumentu, un es nevarēju, es nevarēju līdz ar to tik ātri uh, izstrādāt šo dokumentu, ja nu gribēja uh, pavadīt Ziemassvētkus ar ģimeni. Un šodien man ir iespēja runāt par digitālo saturu, un pirmam kārtam vēlos runāt par tiem jautājumiem, kas atrodas arī nākamajā slaidā, respektīvi šie jautājumi, ko mums uzdeva komiteja, uh, informācija jums uz slaidiem ir pieejama angļu valodā, bet es pats runāšu vāciski. Pirmais jautājums ir, uh, kā ir ar digitālo saturu, vai digitālais saturs būtu jārisina eh, direktīvā vai arī uh, kopējās atsaucas dokumentos. Otrais jautājums bija saistīts ar uh, eh, patērētāja tīsību direktīvu un vai būtu nepieciešams iekļaut digitālo saturu arī tur. Un tad pēdējais jautājums kā būtu jādefinē digitālās, digitālais saturs, ka, kurā normatīvajā aktā un kurā direktīvas daļā. Atbild uz pirmo un otro jautājumu atrodas arī nākamais slaida. Atbildi ir ļoti vienkārša. Es uzskatu, ka ir pats par sevi saprotams ka abi instrumenti, respektīvi gan patērētāja tiesība direktīva, gan arī Common Frame of Reference, kas ir uh, um, kopējas, kopējas atsaucas dokuments. Š, abi šie dok, abos šajos dokumentos ir jāiekļaut digitālais saturs. Tas ir tādēļ, ka mēs šeit runājam par vienu no būtiskākajām jomām, kur patērētāji var iegādāties preces un pakalpojumus citās valstīs, un lielākoties jau tagad līgumi, kas ir saistīti ar patērētāju tiesībām, tiek slēgti digitālā vidē, līdz ar to ir pakļauti vispārējiem akī komunitē regulējumam. Būtiskāka problēma no juridiskā un politiskā jautājumā noteikti ir jautājums par to, vai tiesības atsaukt līgumu, vai šīs tiesības jau kļūst par pamattiesībām Eiropas Savienības uh, iedzīvotājiem, un vai šīs tiesības būtu attiecināmas arī uz digitālo saturu. Es uzskatu, ka šajos gadījumos tiesības atsaukt līgumu būtu iespējamas arī digitālajam saturam tikai un vienīgi tad, ja digitālais saturs ir paredzēts ilgākai lietošanai. Šeit ir divi aspekti. Pirmam kārtam, ņemot vērā to jomu, kur patērētāji jau tagad tērē diezgan lielu naudu, un ka šajā gadījumā būtu nepieciešams uh, atcelt tiesības, atteikties no līguma. Atceramies arī tādu aspektu, ka tiesības atcelt līgumu tajā brīdī, kad digitālais saturs jau ir nosūtīts, respektīvi saņemts, tad tā, tā būtu jau līguma tiesību nepareizā izmantošana. Es pats esmu tēvs, man ir trīs bērni, un ja es tagad paskatos, ko jaunieši, kas jauniešiem ir viņa datoros, tad tagad tur jau ir no ļoti nopietns digitālais saturs, un ir svarīgi, lai mūsu patērētāji skaidri saprastu, kur ir tiesības, kur ir citu cilvēku tiesības, un jau tagad mēs saskatām daudzus autortiesību pārkāpumus. Es šeit saskatu vairākas potenciālas problēmas, un man ir šāda attieksme, ka varbūt mēs varētu šo jautājumu risināt šādi, ka varbūt ražotāji vai pārdevēji un šo jautājumu vēl nāksies risināt. Uh, direktīvā tad pārdevējiem, ražotājiem ir jāļauj tehniski aizsargāt savas autortiesības. Un šeit ir jāiekļauj aspekti, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības līmeņa autortiesību instrumentiem. Es personiski uzskatu un teikšu, ka tas ir mans personiskais viedoklis, tīpaši par lieliem ražotājiem runājot, viņiem būtu diezgan viegli aizsargāt savu digitālo saturu. Mazākiem ražotājiem varbūt mazliet sarežģītāk, bet jebkurā gadījumā politiski un juridiski šis jautājums ir jārisina, un šeit ir iespējas manevrēt. Nākamais aspekts man kā zinātniekam ir ārkārtīgi svarīgs visā šajā diskusijā, kad mēs runājam par digitālo saturu. Ļoti svarīgi ir definēt uh, tīpoloģiju un definēt terminoloģiju tā, lai skaidri noteiktu, ka šeit ir nepieciešams definēt, respektīvi, digitālais saturs. Šobrīd digitālais saturs definēts tādā veidā, ka nav iespējams nodrošināt juridisko aizsardzību. Tātad no vienas puses mums ir tehniskie jautājumi, no otras puses mums ir uh, politiski juridiski jautājumi un vēlos teikt, ka pagaidām uh, definīcijas ir ļoti neprecīzas un var radīt arī nopietnus pārprātumus. Tāpēc būtu nepieciešams ieskatīties arī, arī tajos formulējumos, kas saistītas ar direktīvu par uh, tālpārdošanu. Nu, piemēram, ja mēs runājam par uh, E, programmatūras pārdošanu, tad varbūt tas tā ne obligāti ir prece, varbūt to var uzskatīt par pakalpojumu. Un tad ieskatāmies tagad nākamajā slaidā. Ir jāskatās un jāpasaka direktīvā šobrīd digitālais saturs nav pietiekami diferencēts. Kā digitālais saturs tiks iekļauts līgumā? Un šeit es varu runāt par trīs aspektiem. Pirmkārt ir Pirmkārt ir pirkšana, respektīvi arī pastāvīgai lietošanai nodošana, tad varbūt pagaidu lietošana vai arī varbūt pakalpojums, kas tiek sniegts ar digitālo instrumentu izmantošanu, piemēram, video noskatīšanas internetā vai kaut kas līdzīgs. Pagaidām uh, normatīvā akta projektā nekas tam līdzīgs nav iekļauts, un vēlreiz teikšu, ka juridiski tas nav formulēts, pagaidām viss ir iekļauts pakalpojumos. Jā, protams, es saprotu, ka digitālā satura pieejamība atbilst pamatbrīvības aspektam, kā to noteikusi arī Eiropas tiesa, bet ir jāsaprot, ka šeit uzņēmējiem arī ir tiesības aizsargāt savas autortiesības, un tāpēc šeit ir nepieciešams diferencēt nevis visus salikt vienā katlā. Ja mēs runājam tieši par nodošanu ilgspējīgai lietošanai, respektīvi pirkuma līguma situāciju, tad uzskat, izskatās, ka šeit ir jāņem vērā direktīvas pirkuma direktīvas līgumiskie aspekti, un šie līgumiskie aspekti ir pilnībā attiecināmi uz digitālo saturu. Daudzas valstis, lielas valstis, piemēram, Francija un Lielbritānija, un tur šajās valstīs pēc būtības jau pastāv regulējums, kas būtu izmantojams kā paraugu. Nākamais aspekts ir saistīts arī uz komerctiesību izmantošanu, piemēram, ja mēs runājam par tiesībām atteikties no līguma, piemēram, ja kāds, kāda programmatūrā, kāda programma nedarbojas pareizi, tad visticamāk patērētājs neatteiksies no līguma, vienkārši palūgs aizvietot. Šī ir pavisam cita situācija. Nākamais aspekts ir saistīts ar uh, komisijas nākamo priekšlikumu. Runājot par kontrols mehānismu šeit, es esmu ļoti piesardzīgs ar priekšlikumiem, ir ja tīpaši tādēļ, kā tipiski šeit mēs runājam par autortiesībām, un mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, lai autortiesības netiktu regulētas ar patērētāju tiesībām. Gan arī visi studenti dara tā, ka viņi pirmajā brīdī pērk datoru, lai izmantot privātām vajadzībām, un pēc tam varbūt uzsāk kādu nelielu uzņēmēju darbību. Līdz ar to ir jāsaprot šeit šī līgumiskā situācija, tīpaši, ja mēs runājam par programmatūras pirkšanu privātiem vai citiem mērķiem. Te pašā laikā, ja mēs runājam par vispārīgo uh, klauzulu. Manuprāt, pagaidām šī klauzula ir nodefinētā ne pārāk veiksmīgā veidā. Kā tas viss ir, šie visi šie jautājumi ir jārisina, nu visvienkāršais veids būtu vienkārši iekļaut norādi uz taustamību, uz tangibility, respektīvi, lai prece vairs netiktu definēta uh, kā taustams objekts. Šāds priekšlikums jau ir izskanējis, bet ir ļoti svarīgi, lai šeit iestātos arī attiecīgas juridiskās sekas. Nu, piemēram, mēs varam sarakstīt izņēmumu sarakstu, kā tiesa uz to arī ir norādījusi, respektīvi, kā direktīva iekļaujas arī jomā, kas ir saistīta ar vērtspapīru pārdošanu patērētājiem. Nu, šis ir viens no instrumentiem, kas pagaidām nav izstrādāts pietiekami veiksmīgi. Lielākoties vērtspapīra tirzniecība tiek uzskatīts par finanšu konsultācijām. Vēl viena lieta ir absolūti skaidri jāpasaka, ka šeit mēs runājam par pirkuma līgumiem. Un tāpēc būtu pareizi attiecināt digitālā satura regulējumu tikai un vienīgi uz tādiem gadījumiem, kad digitālais saturs tiek izmantots ilgstoši. Runājot par pozitīvo definīciju, jā, šai gadījumā jūs man, man izvirzījāt diezgan sarežģītu uzdevumu. Tas attiecas gan uz atsaucas dokumentiem, gan arī uz autortiesību noteikumiem. Pagaidām varu teikt, ka definīcija nav, pav, nav izstrādāta un pirmkārt ir jāpasaka, ka pirmām kārtām ir jāpasaka, šeit mēs runājam par digitāliem datiem. Un turklāt šis jautājums par to, ka ka šis nav, šī nav taustama prece, nav taustams produkts, tas ir pats par sevi saprotams. Vēl viena lieta ir tas, ka digitālie dati tiek uzglabāti izmantojot uzglabāšanas paņēmiens vai arī kādu uzglabāšanas ierīci. Un tad atšķirībā starp digitālo saturu un preci ir tāda, ka tas nav svarīgi, kādā veidā šis saturs tiek nodots, nosūtīts. Pavisam īsi varu izdarīt kopsavilkumu. Būtiskākais, saržģītākais jautājums ir saistīts tieši ar tiesībām atteikties no līguma, tiesībām atgriezt preci, jo situācija ir diezgan atšķirīga. Ir runājot par citiem direktīvas aspektiem, piemēram, saistībā ar pirkuma līguma tiesībām, šeit ir dalību valstu pieredze, diezgan veiksmīga pieredze, un to mēs varam attiecināt arī uz digitālo saturu. Paldies! Well, thank you very much indeed for... Um... Lielas paldies par šo paskaidrojumu. Paldies par šīm ļoti interesantajām idejām. Un pēc īsa brīža mēs dosim vārdu referentiem, lai tie varētu uzsākt diskusiju, un tad mums ir jārunā par grozījumiem, par to, vai esošie grozījumi, ko esam jau izstrādājuši šobrīd, tiešām ir piemēroti un ir spējīgi atrisināt to, uz ko jūs norādījāt. Esmu gatavs atklāt diskusiju, un es gribēju arī sveikt pirmoreiz šai sanāksmē eh, Korteša kundzi, kas ir patērētāju grupas aizsardzības, aizsardzības grupas priekšsēdētāju. Viņi pārstāv Ungārijas prezidentūru un, un ir šeit pirmo reizi, un mēs esam pilni ar um, cerībām strādāt ar jūsu prezidentūru tālāk. Uh, tālāk um, es gribētu arī par Skevīmi Šu civiltiesību direktorāta priekšsēdētāju vai vadītāju drīzāk, kas arī strādā pie šiem jautājumiem, un vēl ir komisijas citi pārstāvji, tāpēc es lūgtu izteikties arī komisijai, un varbūt prezidentūras pārstāvi varētu teikt savu komentāru vēlāk. Tad mums ir paredzēta arī diskusija, kur piedalīsies komitejas dalībnieki, un mums ir Andrēs Švaba, domas par šo jautājumu, tieši par šo eh, darbu un arī par nākotnes darbiem. Un Žvābs kungs, tā kā um, viņš ir referents, viņš strādā pie grozījuma galējās versijas. Lielas paldies priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties gan Šmita Kesler kungam, gan arī visiem ēnu referentiem par to, ka bija iespējams tik īsā laikā pirms Ziemassvētkiem sagatavot šo uzstāšanos. Un Kesler kungs mums nodeva šo Uh, pētījumu arī izskatīšanai. Šķiet, ka uh, šis uh, pētījums patiešām ir ļoti vērtīgs, jo tādējādi mēs par vienu soli pietuvojamies dažādajām nodaļām direktīvā, kuras arī ir atšķirīgi jāizskata. Šo prezentāciju saņēmu jau piekdien, un man bija iespēja ar to iepazīties, un es gribētu teikt, ka šo jautājumu mēs tagad varam skatīt pavisam no citas puses. Es uzskatu, ka ēnu referenti jau ir vienojušies, ka 5. un 6. nodaļu vajadzētu svītrot. Tādējādi mēs eh, varam eh, ņemt vērā tās jomas, par kurām runā šis pētījums. Tātad te ir runa par digitālo jomu, un īsnībā pārējos jautājumus mēs nemaz vairs savās sarunās neizskatīsim. Eh, otrā un trešā nodaļa tiktu apvienotas, un tādējādi mēs varētu runāt par eh, digitālo saturu, par izredzēm un riskiem, kas ar to ir saistīti. Es eh, uzskatu, ka Kesler, Šmita Keslera kunga teiktais saistās arī ar mūsu secinājumiem par to, ka lietotāji nevarētu vairs izmantot digitālo saturu uh, ja eh, šāds līgums nav beztermiņa. Un šķiet, ka arī eh, Šmita Keslera kungam ir radušās šaubas par to, vai pat šodien kaut kas tāds ir iespējams. Tagad es izvirzīšu dažus pretargumentus digitālā satura iekļaušanai direktīvā. Es eh, vēlētos vēl runāt ar pētījumu sagatavotāju, taču man šķiet, ka komisija jau iepriekš ir norādījusi, ka uh, Eh, š, divi pētījumi par šo tematu runā par autortiesībām un eh, autora atlīdzību. Šādi pētījumi tiks, vēl tiks gatavoti, un tas ir ļoti svarīgi pat tad, tādā gadījumā, ja 5. un 6. nodaļā vispār neietilptu direktīvā. Tādējādi mēs varētu arī atrisināt šo e, kopējās atsaucas ietvara problēmu, common reference e, framework. E, Mēs um, esam balstījušies uz Rota kunga pētījumu, kurš uh, runāja par patērētāju tiesībām. Uh, šis temats jau ir ticis diezgan detalizēti izdiskutēts. Bet es, diemžēl, nevaru izdarīt nekādus galīgus secinājumus, jo es uh, nezinu, vai būs iespējama šāda līguma atsaukšana, ja patērētājs šādu līgumu ir noslēdzis. Bieži viena ir ļoti liela interese par to, lai šāds produkts netiktu nākotnē vairs izmantots. Un balstoties uz ēnu referentu sarunām, mēs turpmāko nedēļu laikā varētu pieņemt attiecīgus lēmumus. Tagad priekšsēdētāji mazliet vispārīgi komentāri par to, ko runāja ēnu referenti pēdējā nedēļa laikā. Šī ir pēdējā sanāksme, kur mēs varam apspriesties pirms balsojuma, un es vēlētos eh, jums pavēstīt, eh, par ko tad ir runājuši ēnu referenti. Lēmums, diemžēl, nav pieņemts. Diviem ēnu referentiem, diemžēl, nevarēja ierasties uz šīs dienas sanāksmi. Ir jārunā par eh, to, kurā virzienā tad mēs, uz kuru virzienu tad mēs noslēgsimies. Tagad došu savu personīgo viedokli. Manuprāt, uh, vairākums ir pār otrās un trešās nodaļas apvienošanu. Eh, piektajā nodaļā mēs eh, runātu par informācijas pienākumu, un eh, tad turpmākā darbā gaitā kopā ar zinātnieku pārstāvjiem, kas ir arī sagatavojuši attiecīgu pētījumu. Te bija runa gan par Halkungu un Reinhārda kungu, kuri runāja par minimālajām prasībām, kas būtu jāiekļauj uh, piektajā nodaļā, tātad te ir runa par veselības un drošības prasībām. Un tādējādi mums rodas iespēja piektajā nodaļā iekļaut visus šos punktus. 13. nodaļā mēs runātu par tām dalībvalstīm, kurām balstoties uz tradīcijām un vēsturi ir daudz augstāks drošības līmenis nekā m, mm, Eiropas m, Savienībā vidusmērā, un tad mēs arī atļautu šādu līmeni saglabāt. E, Turpākajā laikā mēs runāsim arī par pirmo nodaļu un arī par otro un trešo nodaļu. Te ir runa par ēpastu kā par ilglaicīgu datu turētāju, ir arī dažādi citi tehniski jautājumi, kas ir jāapskata, diemžēl mums nav pietiekami daudz laika, lai to darītu. 26. janvārī ir paredzēts balsojums šeit, komitejā, un esam vienojušies ar ēnu referentiem, un es ceru, ka arī nākamais runātājs to apstiprinās, ka e, šim balsojumam vajadzētu notikt pēc iespējas ātrāk un arī īsāk. Vēlreiz paldies e, kolēģiem par sniegto informāciju jo pirms Ziemassvētkiem mēs esam paveikuši patiešām lielu darbu, un es eh, patiešām ceru, ka līdz 26. janvārim mēs visi būsim nokārtojuši, kā to vajadzēja izdarīt. Es ceru, ka jums ir taisnība, referenta kungs, bet eh, es uzskatu, ka patiešām ir jāpieliek daudz pūliņu, lai progress būtu tāds, kāds tas ir vajadzīgs. No oficiālajiem ēnu referentiem tikai Rošfors kungs ir klāt. Vai ir kāds cits eh, no komitejas, kas vēlas izteikties? Runātāja sarakstē ir atvērts un uh, visi var pieteikties runātāji. Dod vārdu Rošvarkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties arī kolēģiem, arī citiem, kas strādā kopā ar mani, kas atrodas šajā zālē. Es eh, gribētu pateikties arī Šmitkasela kungam par šo ļoti interesanto prezentāciju. Uh, Un ļoti īsi um, man ir četras idejas, ko gribētu pasvītrot. Pirmkārt, eh, digitālais saturs eh, nākotnē aizvien biežāk eh, parādīsies gan iekšējā tirgo, gan arī, kad notiks apmaiņa ar precēm. Šeit mēs izmantosim ļoti daudz dažādas datus, daudz informācijas. Tas viss atbilst modernam attīstības tempam, un tāpēc mums ir jādara maksimālais, maksimāl, ko mēs varam, lai integrētu arī šo aspektu direktīvā eh, par mm, patērētāju tiesībām, par mm, mm, saskaņā ar mūsu nākotnes plāniem līdz 2020. gadam, un tāpēc mums ir jāturpina šis ceļš pie digitālā satura sakārtošanas. Un tā digitālais saturs, tāpat kā citi patēriņa elementi, aizvien vairāk tiek saistīti ar distances līgumu noslēgšanu. Mēs aizvien biežāk noslēdzam šos distances līgumus, nopērkam preces attālināti. Uh, Un šeit es gribētu arī atzīmēt iepriek mūsu referenta Šmitkasela kunga teikto. Un mums ir jādara tā, lai patērētāja direktīva būtu lietojama, lai tā būtu piemērojama arī attiecīgi distants līguma pārdošanas sakarā, lai mēs varētu to praktiski izmantot tālāk. Atteikuma tiesības, tas ir ļoti svarīgs aspekts, tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, lai varētu realizēt pārdošanu distances formā. Un šeit es varētu piekrist tam, ko dzirdēju šeit. Varbūt ir ļoti svarīgi tagad ir noregulēt šo eh, transakciju aspektu. Tātad no vienas puses ir tiesības noslēgt distants līgums, no otras puses atteikuma tiesību realizēšana. Es gan negribētu dramatizēt šo problēmu, jo šeit mums ir jāliek galvenais smaguma centrs uz direktīvu, un tieši ar direktīvas palīdzību ir jāsakārto gan distances pārdošanas jautājums, un saskaņojot to ar attiekumu tiesību aspektu. Un parunājot ar visiem apkārt esošajiem, mēs eh, sākam saprast, ka tagad ir kļuvis aizvien vieglāk eh, pirkt un nopirkt un maksāt par dažādiem digitāliem produktiem. Un Tātad jāsakārta šis jautājums. Un ceturkārt, mums ir arī uzņēmiem jābūt atbildīgiem par šo jautājumu. Ir uzņēmumi, kas pārdod digitālo saturu. Un vajadzētu likt šiem uzņēmumiem savus darbības saskaņot, integrēt ar to, kas ir rakstīts direktīvā. Jo uzņēmumi ir tie, kas ražo šos produktus, neraugoties uz to, ka visi šie izstrādājumi nav sataustām, tomēr tie ir parasti preču varianti, ka, uz ko arī būtu jātiecina apteikuma tiesības. Ir var, arī vēlēšanās kopēt šos jautājumus, tātad mums ir jāpadomā arī par autoraizsardzību. Šeit atkal ir atteikuma tiesība jautājums, ir nepieciešams to visu harmonizēt, un tas ir nepieciešams, atlūk nepieciešams, lai mēs varētu turpināt produktīvi virzīties uz priekšu. Uh, Un, ja jūs man atļausiet, priekšsēdā kungs, izteikt vēl dažus apsvērumus. Eh, referenta kungs jau savā runā nedaudz ir paplašinājis šo debati. Viņš eh, runāja par direktīvas paplašināšanu. Šeit es gribētu tomēr atzīmēt, ka darbs šobrīd ir paveikts ļoti liels. Švāba kungs ir mobilizējis visu savu komandu un ir arī attiecīgi kompromisi atrasti. Bet, eh, kā jūs teicāt, priekšstādā kungs vēl ir ļoti daudz lietas, kas ir jāsakārto. Eh, bet Švāba kungs gribēja apvienot otro un trešo eh, sadaļu. Šeit es gribētu jūs atgādināt ka mūsu grupā pret šo direktīvu ir ļoti pragmatiska nostāja. Mēs gribam, lai būtu pragmatiska attieksme, sistemātiska pieeja. Mēs nevarēsim absolūti vienā dokumentā norgulēt pilnīgi visas problēmas, kas parādīsies tuvākajos 20 gados. Tad tāpēc vajadzētu padomāt par to, vai vērts ir apvienot otro un trešo. Šeit mēs uzskatām, ka tas ir nepieciešams, jo šie attālinātie līgumi un attiekuma tiesības ir jārgulē koncentrētāk. Mēs zinām, ka ir arī citi deputāti, kas piedar pie citās grupām, kas ir nākuši klajā ar saviem grozījumiem individuāli. Tomēr mēs zinām, kādā virzienā mēs gribam virzīties Un, ja ir pārāk grūti atrast kompromisa grozījums par 4. un 5. sadaļu, tad mēs varētu varbūt atgriezties pie direktīvas, kur teksts ir koncentrētāks 1., 2., 3. sadaļā. Tādā veidā mēs varētu nākt pretī tiem, kam ir pretensības par 4. un 5. sadaļu. Tādā veidā mēs nodrošināsim to, ka direktīva var tikt piemērota. Un visbeidzot, Andrēs kungs runāja par to, ka ir paredzēts balsojums eh, komitejā. Tad tas varbūt eh, ir tāds personisks komentārs. Par Eiropu pilsoņiem grib runāt. Šeit situācija ir diezgan sarežģīta, un komisijai e, tomēr ir jānāk klajā ar tekstu. Manuprāt, tam ir jābūt minimālam tekstam, bet tam ir jābūt lietojamam. Nevajadzētu e, rakstīt kaut kādu tekstu, kuru nevarēs atbalstīt vairākums. Tādā veidā mēs izvairīsimies no nevajadzīgām debatēm un polemikas mums ir jāpaturprātā to, ka patēriņa jautājuma sakārtošana ļoti svarīga, un patēriņš ir pats svarīgākais, lai nodrošinātu izaugsmu. Izaugsme mums ir nepieciešama. Mūsu patērētāji Eiropā ir noraizējušies, satraukušies par ekonomisko krīzi, par to, kā attīstīsies viņu attiecīgās valstis, un mums ir jāienes tas elements, kas padarīs viņu dzīvi drošāku. Mums nevajadzētu rakstīt kaut kādu tekstu, kas destabilizē situāciju kaut ko tādu, kas neuzlabos ekonomisko situāciju, mēs nevarētu atbalstīt. Tas arī viss priekšsēdētāja kungs, ko es gribēju šeit pievienot, piebilst. Es uzskatu, ka ja mm, e, viss darbs ir paveikts ļoti labi un mums ir tālāk jāstrādā pie šīs direktīvas pieņemšanas. Paldies, Rošvar kungs, par jūsu ieguldījumu un arī par um, šī dokumenta analīzi. Mums vairs nav neviens deputāts, kas būtu pierakstījies runātājs sarakstā par šo jautājumu, tāpēc es gribētu aicināt komisiju, varbūt Petri eh, kundzi. Eh, varbūt jūs varētu komentēt to, ko dzirdējāt, varbūt pastāstīt par nākotnējiem, nākot, darbiem, un tad mēs dosim vārdu arī Ungārijas prezidentūras pārstāvē Petri Kungs vispirms lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par iespēju izteikties par šiem jautājumiem, reaģēt uz dzirdēto diskusijā. Un eh, tīpaši es gribētu pasvītrot digitālā satura, eh, satura jautājumiem, un es gribētu arī komentēt Šmitkesela briefing eh, dokumentu, ko mēs šodien uzklausījām un dzirdējām. Komisijas priekšlikumā ir ietverts digitālais saturs, arī digitālajie pakalpojumi zināmā mērā ir ietverti. Šeit eh, komisija eh, ir mēģinājums noregulēt gan tālpārdošanas līgumus, gan arī tos līgumus, kas ir noslēgti ārpus uzņēmumu telpām. Eh, komisija ir centusies arī iestrādāt normas par korektām līgumtiesībām. Tas ir jāpaturprātā par tālpārdošanu un līgumiem, kas noslēgt ārpus uzņēmuma telpām šeit. Šeit eh, brīfinga dokumenta autora analīze ļoti interesanta. Šeit ir atzīmēti šajā prezentācijā ļoti svarīgi un ļoti svarīgi aspekti. Tiešām ļoti svarīgi izdarīt tā, lai patērētājs saņemtu visu vajadzīgo informāciju par digitālo saturu pirms šī satura lejuplādes un priekšlikumā tas tik tiešām ir arī tā paredzēts. Sarežģītāks jautājums ir par attiekumu tiesībām. Vai patērētājiem būtu pilnībā jāspēj izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz digitālo saturu. Šeit komisijas pozīcija ir šāda. Mēs uzskatām, ka atteikuma tiesības vairs nedarbojas no brīža, kad tiek uzsākt lejuplādēšanas process. Patērētājiem ir atteikuma tiesības pēc līguma noslēgšanas, ja šāds līgums tiešsaistē ir e, noslēgts, bet vēl nav sāksies lejup e, nolādēšana no, vai lādēšana. Tātad tas, tad šīs atteikuma tiesības darbojas, vēlāk ne. Un šāda šķirtne joprojām ir saskatāma tekstā un par šo tekstu padome jau provizoriski ir vienojusies, proti ir tāda provizoriskā kopējā nostāja ticībā par šo pieņemt padome, un padomas savos secinājumos raksta precīzāk, ka ir nepieciešama īpaši ātru un attiecībā uz digitālo saturu kas būtu attiecināms tieši no lejuplādes procesa sākuma Mēs uzskatām, ka šāds padoms ierosinājums, sakot šo jautājumu, varētu tikt uzskatīts par uzlabojumu komisijas sākotnējiem tekstam, un mēs to varētu atbalstīt. Tad eh, situācija ja iestājās tāda situācija, eh, kad eh, patērētāju di direktīva vairāk fokusētos uz tālpārdošanu un līgumiem, kas ir noslēgti ārpus uzņēmumu telpām, tad esošais teksts mūsuprāt tomēr dotu pietiekami labu aizsardzību patērētājiem un arī digitālā satura jautājums, mūsuprāt, būtu attiecīgi diezgan pienācīgi sakārtots. Tad šeit pacēlās jautājums par to, kas notiek, eh, ja rodas kaut kāda nesaskaņa starp digitālo preci un to, kas ir minēts līgumā, par to ir ceturtajā sēdaļā, kādā veidā tiek eh, kompensēts patērētēm eh, šīs neatbilstības gadījums. Un komisijas pozīcija ir tāda, ka mēs uzskatām, ka šis jautājums ir ļoti komplicēts un arī brīfinga dokumentā ko mēs šodien redzējām. Šeit šajā dokumentā ir apstiprināta e, šī doma. Grūtības ir tāds, ka digitālo saturu ir grūti definēt, attiecīgi ļoti grūti e, izdomāt, kā varētu piemērot kompensācijas līdzekļus. Tāpēc arī komisija ir izlēmusi izpētīt šo situāciju plašāk un dziļāk. Un mēs esam uzsākuši divus pētījumus. Vispirms ekonomiskā puse, ko mēs pētam, mēs eh, skatāmies, vai patērētājs eh, tiešām cieši kaut kādus zaudējumus gadījumā, ja patērētāju pārdošanas direktīva direktīvā šie eh, jautājumi nav noregulēti, tad ir nepieciešams šāds eh, regulējums. Un otrs pētījums no komisijas puses eh, vairāk fokusējas uz tiesisko situāciju, kādi ir likumi dalībvalstīs, kādā veidā dažādās valstīs digitālā satura jautājumi tiek regulēti. Mēs gaidam šo pētījumu rezultātus. Ceram, ka rezultāts būs šī gada laikā. Īsnībā jūnijā vajadzētu saņemt pētījumu rezultāts, un pēc eh, pētījuma rezultātu saņemšanas mēs ceram, ka mūsu rīcībā būs labāka informācija, un mēs arī labāk sapratīsim, kā vajadzētu regulēt eh, digitālā satura jautājumu. Eh, vai vajadzētu to darīt plašāk patēriņu, patērētāju tiesību likumdošanā? Tad vēl viena iespēja, par ko runāja arī Švāba kungs, ir šāda. Mēs varētu ietvert digitālā satura aspektu komisijas darbos pie līgumtiesībām, Eiropas līgumtiesībām. Mēs uzskatām, ka šāda veida līgumtiesību darba papildināšana būtu liederīga, ja diskusija rezultātā starp padomi un parlamentu eh, būtu pieņemts tāds direktīvas teksts, kur ir tālpārdošana, bet eh, nav um, ietverta eh, preču atbilstības eh, joma, tātad to vajadzētu pārdošanas direktīvā ietvert. Bet um, šeit atkal gribētu atgādināt par mūsu pētījumiem. Mēs gaidīsim mūsu pētījumu rezultātus un tālāk domāsim, kā strādāt ar līgumtiesībām. Šai ziņā es gribētu arī atzinīgi izteikties par eh, referenta kunga atziņu, proti viņš pozitīvi raugās uz progresu padomē. Un arī Rošvar kungs domā tāpat. Tad vispārīgi runājot no komisijas puses, mēs domājam, ka darbs ar patērētāju tiesību direktīvu turpināsies, un mēs gaidam arī nākamās sarunas par šo direktīvu. Paldies! Lielas paldies par šo pirmo reakciju. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir jārunā par daudziem jautājumiem, Tātad eh, šis kopējais atsauces eh, ietvers, manuprāt, eh, varbūt kaut kad vēlāk šajā pēcpusdienā mēs varēsim saņemt kaut kādas norādes, bet es neuzskatu, ka mums vajadzētu patērētām likt tik ilgi gaidīt, bet nu redzēsim. Kērtišas kundze, varbūt jūs varētu nedaudz ar sevi iepazīstināt un arī pastāstīt, cik tālu padoma ir nokļuvusi šī jautājuma sakarā. Uh, Lielas paldies priekšsēdētāji. Ungārijas prezidentūras vārdā vēlētos sveikt visus šīs sanāksmes dalībniekus. Mēs ceram, ka mūsu sadarbība ar Eiropas parlamentu būs veiksmīga un nesīs augļus. Mūsu ličnējā pieredze norāda, ka noteikti neradīsies nekādas problēmas mūsu sadarbībā ar Eiropas parlamentu, jo tā vienmēr ir bijusi vienkārša un veiksmīga. Ja ir runa par šo konkrēto direktīvu, kā jau komisijas mm, pārstāvis tikko norādīja, padomēji ir korepera pieņemtā sākotnēja atbilde, bet mums ir vajadzīgas vēl apmēram divas nedēļas, lai mēs varētu šo pozīciju mm, nobeigt un pieņemt padomes līmenī. Mēs ceram, ka tas tiks paveikts drīz. Ungārijas prezidentūra eh, cer, ka tā varēs panākt eh, pēc iespējas lielāku progresu pie šī jautājuma, un mēs ceram arī uz labu sadarbību ar komisiju un parlamentu. Ja runa par um, nosacījumiem par digitālo saturu, mēs apsveicam šo iespēju uzklausīt visus iespējamos viedokļus, kādi ir ekspertiem un arī šī parlamenta deputātiem. Saskaņā ar padomes sākotnējo nostāju, digitālais saturs nav iekļauts pašreizējos noteikumos, jo tas nav nec pakalpojums, nec prece. Mums vajadzēs atgriezties pie šī jautājuma vēlāk padomas sanāksmēs. Es varu vēlreiz tikai atkārtot to, ka mēs ceram uz ciešu sadarbību ar parlamentu. Mēs labprāt turpināsim darbu, kas tika uzsākts Beļģijas prezidentūras laikā. Liels paldies, Kētešas kundzei! Mēs eh, labprāt ar jums satiksimies arī vēlāk un arī ceram, ka panāksim progresu pie šī jautājuma. Es gribētu teikt eh, arī, ka Beļģijas prezidentūra ir paveikusi labu darbu pie daudziem dosijē, tā skaitā pie šī, un es vēlētos pateikties Beļģijas prezidentūrai. Pēc eh, komisijas un padomes eh, izteikumiem es gribēju dot vārdu Švāba kungam reakcijai. Tagad skatos uz Kesler kungu, varbūt viņam arī kas ir sakāms. Divi vārdi, Šmit Kesler kungs. Uh, Eh, attiecībā uz atsaukuma tiesībām pastāv dažādas iespējas, kas ir uzskaitītas manā pētījumā, rakstiskajā pētījumā. Tad, tad šīs atsaukuma tiesības netiek izslēgtas ar pakalpojumu sniegšanu. Mums ir jādomā par iespējām iesniegt pretenziju. No vienas puses, uh, vispārēji tas ir iespējams. No otras puses pastāv jau pašlaik spēkā esošais vācu risinājums. Tad, tad tas būtu atkarīgs no papildu informācijas sniegšanas. Tātad, ja šāda informācija netiek sniegta, tad šī vērtība netiek atmaksāta. Ja šī informācija tiek sniegta, tad uh, Eh, šādas tiesības uz kompensāciju arī var tikt zaudētas. Pastāv plašas diskusijas arī Vācijā par līguma darbības termiņu. Bieži vien eh, šādus sarežģītus jautājumus vajadzētu risināt jau eh, pašā līgumā, nevis domāt par līguma darbības izbeigšanos vai spēkā nesamību. Uh, Vēlreiz vēlētos jums pateikties par šī pētījuma sagatavošanu. Es patiešām atvainojos, ka visi vēl nav saņēmuši šī pētījuma kopijas, bet es ceru, ka uh, visi varēs iepazīties ar šo ziņojumu pirms tiks pieņemts lēmums par kompromisu. Jums noteikti ir bijušas daudzas interesantas idejas, kuras mums vajadzētu ņemt vērā. Protams, ka referents runās par šiem jautājumiem. Andrēs Švāps, vai jūs vēlētos izdarīt kopsavilkumu? Vai arī jums vēl kas cits pavēstāms komitejai? Priekšsēdētāji. Šeit uh, pulkstenis, kas ir zālē pie sienas, rāda, ka ir tikai viens, tātad man ir ļoti daudz laika. Es gribēju atsaukties uz uh, profesora Rota pētījumu un arī uz uh, Šmita Keslera kunga pētījumu, ar kuru mēs noteikti visi ļoti detalizēti iepazīsimies. Es piekrītu Rošvara kungam, ka jaunajiem lietotājiem mums vajadzētu nodot skaidru ziņu Eiropā, ka mēs vēlamies kaut ko darīt. Bet, protams, ka mums ir jādarbojas arī uz tādiem labiem juridiskiem un arī faktiskiem pamatiem. Priekšsēdētāji, es varu apgalvot, ka mums ir mm, jādarbojas pie šiem jautājumiem detalizēti, un mēs arī to darīsim. Mēs patiešām ķersimies klāt šiem kompromisiem, un līdz 26. janvārim noteikti šādi labi kompromisi būs sagatavoti. Vairāk man nekas nebūtu pašlaik sakāms. Lielas paldies! Es vēlētos visiem pateikties, un tagad es apstiprināšu, ka balsojums patiešām notiks 26. janvārī 2015. Tā vismaz šajā priekšlikumā ir rakstīts. Un Es domāju, ka referentam un ēnu referentiem vēl ir daudz darāmā. Es vēlējos atz, uh, eh, pateikt, ka Andrēsa Strekņica kungs vairs nedarbosies mūsu IMCO komitejā, jo viņš darbosies eh, drošības un aizsardzības apakškomitejā. Es vēlējos viņam patiešām sirsnīgi pateikties par viņa ieguldījumu mūsu komitejas darbā un it īpaši par to, ka viņš ir strādājis pie patērētāju tiesību dokumentas. Un es vēlētos arī sveikt uh, analīzi, kas uh, tagad uh, oh, uzņemsies uh, ļoti svarīgos balsošanas pienākumus. Mums ir jābalso pulkstens 16, tāpēc es uh, tagad uh, gribētu ierosināt nelielu starbrīdi. Un tas nozīmē arī, ka politiskās grupas varēs koordinēt savus spēkus un arī uh, Uh, pastrādāt pie balsošanas sarakstiem. Tas nozīmē, ka mēs varēsim sākt uh, balsojumu tieši pulksten 16. Uh, so, ladies and gentlemen, can we... Dāmas un kungi, varam sākt balsot. 2011. gada pirmais balsojums šodien ir. Un pirmām kārtām vēlos aicināt jūs balsot par sek, otro, bal, otro lasījumu, galīgo nostāju, kas savukārt pauž sarunu galīgo risinājumu, un Katrīna Stillere, mūsu kolēģi ar Beļģijas prezidentūru, um, risināja šīs sarunas priekšlikumā. Galīgais teksts jums ir pieejams, Anna referenta arī ir izskatījuši šo priekšlikumu, un es atceros šo sanāksmi, mums bija ļoti veiksmīgas sarunas, efektīvas sarunas, un tad, ņemot vērā Anna referentu priekšlikumu, es uzrakstīju vēstuli Beļģijas ministrim Vanke Bonkungam un palūdzu, pa, pa, izteicu viņam, ka mēs esam ļoti gandarīti par sadarbību un lūdzu, lai prezidentūra paskaidro, kādēļ tika dokuments papildināts ar jaunu tekstu. Un šeit mums bija arī jauns, referents, ne, eh, jauns teksts, nestoties uz to, ka N referenti piekrita. Nu tad paskaidrošu, kāds ir mūsu galīgais variants. 60 no 86 mūsu akceptētajiem priekšlikumiem tika gal galā pieņemti arī iekļauti tekstā. Tas vēlreiz paska, pasvītro jūsu veiksmīgu un svarīgo darbu. Stēlers kundze piedāvā jums šo tekstu, vai ēnu referentiem ir ko teikt? Rulers kundze, lūdzu. Lūdzu. Jā, pozicinā. Priekšstādātāji, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Mums, mēs saņēmām diezgan daudz dažādu materiālu un no dažiem dažādiem avotiem, ir ja tīpaši no lobēšanas grupām bija labi priekšlikumi. Varam teikt, ka daudzos gadījumos priekšlikumi atnāca pēdējā brīdī vai pat novēloti. Nav es teikt, ka N referentu grupā uh, Sādarbojoties ar komisiju un padomu, mēs varējām panākt diezgan labu risinājumu. Nu, var teikt, ka tas ir tāds potenciāls kompromiss. Nu, kā jau parasti ar kompromisiem, ne, ja, ne, neviens nav līdz galam apmierināts, bet nāksies varbūt to akceptēt. Es gribētu, lai mēs tagad nobalsotu par šo kompromisu esošajā redakcijā un darītu to pēc iespējas ātrāk, un turpinātu tagad strādāt, sadarboties ar komisiju, lai varētu nākt klajā ar delģētiem tiesību aktiem un īstenošanas tiesību aktiem. Nu, tas ir tas, kas līdz šim saucās par komitoloģiju. Mums ir vairāki darbi priekšā gan komisijai, gan arī mums, Eiropas parlamentam, un Komisija teica, ka tā plāno strādāt konstruktīvi ar parlamentu. Tas savukārt nozīmē, ka ir jāstrādā laicīgi. Jāiesniedz visi dokumenti laikus. Jās, jāvienojas ar visiem ēnu referentiem, ja ir kādi jautājumi, par kuriem vēl paliek neatbildētie aspekti, tad ir nepieciešams šos jautājumus risināt. Šāds ir mans lūgums. Un uh, vēlos jūs aicināt balsot pār, protams, ar šo nosacījumu, ko es tikko minēju. Uh, well, thank you very much indeed, Mr. Mayer. Mrs. Ruler. Paldies, Maiera kungs, Rolers kundze. Vēlos pateikties jums par to, ka jūs nosūtījāt vēstuli Beļģijas prezidentūrai, jo es uzskatu, ka padome bez mūsu bez mūsu piekrišanas nedrīkstēja izmantot manu manis piedāvāto grozījumu, lai nāktu klajā ar savu jauno tekstu. Um, jūs nosūtījāt vēstuli, jā, ņemot vērā šo aspektu, mēs varētu akceptēt šo kompromisu, bet, protams, mums kā parlamentam ir jāsako tam, kā šī regula tiks īstenota, jo daudzos gadījumos risinājums nav viennozīmīgs Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai komisija turpinātu darbu pie šī jautājuma. Vēlos arī aicināt komisiju sadarboties ar mums ļoti cieši, tā lai mēs gal galā varētu visai nozarei piedāvāt veiksmīgu regulējumu. Paldies! Lielas paldies, Rūlēs kundze! No manas puses papildinājums. Jā. Es nosūtīju Beļģijas prezidentūrē šādu vēstuli. Lūdzu, uh, nosūtiet mums informāciju un paskaidrojot situāciju, kas bija radusies janvāri sesijā un runājot par īstenošanas noteikumiem un, protams, par īstenošanas procesu. Šeit komisija ņems vērā šo situāciju un es skatos, ka komisijas pārstāvis ir klāt, tad jau būs labi. Ja komisija ir arī kāda komentāra, mēs ļausim komisijai izteikties. Jā, es vispār neplānoju šobrīd tāds vispārīgs debats, bet skatos Vicepriekšsēdētāja pieteikusies, lūdzu. Paldies! Es gribēju tikai paskatot, kāpēc eh, Štilers kundze Katrīna nav klāt. Es atvainojos viņas vārdā, viņa teica, lai es to pasaku jums šeit, un es gribētu atkārtot to, ko teica divi iepriekšējie runātāji Mēs eh, kopumā esam vienisprāts, mēs gribam paust vienu ziņu, eh, ka visi mm, kompromisi, protams, visas puses nevar būt vienādi apmierināts, bet tomēr mums jāstrādā uz priekšu. Un Katrīnas vārdā es gribētu pateikties pilnīgi visiem par šo ļoti labo sadarbību un arī paldies par šo kompromisu, kuru panākt bija diezgan sarežģīti. Paldies! Well, paldies! Nu jā, ļoti atvainojos, ka varbūt vajadzēja vispirms ļaut jums izteikties un tad citiem. Komisija, vai jums ir ko teikt? Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, vēlos pateikties jums personiski, kā arī Stilera kundzei un ēna referentiem par darbu, kas ir ieguldīts. Trialoga sanāksmēs trīs ar pus stundas mēs sēdējām, runājām un gal galā panācām kompromisu. Un, protams, arī komisija ir tāda sajūta, ka kompromiss jau ir un palika kompromiss, līdz ar to visi nevar būt absolūti apmierināti. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast, ka jūsu panāktais kompromiss ar padome tiešām ir kompromiss, un komisija ar lielāko prieku turpinās sadarboties ar referentu, ar ēnu referentiem, un iesim tik tālu, cik tas ir iespējams no mūsu puses, attiecībā arī uz delģietiem aktiem. Uh, Es nezinu simtprocentīgi, par ko tieši runāja tagad ēnu referenti. Bet, protams, mēs tā uzsākām sarunas ar interesētām personām, kā tas šeit ir arī pieminēts, un ir šobrīd top vismaz viens delģietais akts, kura izstrāde būtu jāpātrina, jā, jāpātrina, un tas attiecas uz to laiku, kad regula stāsies spēkā, mums vēl ir divi gadi, bet mēs plānojam pēc iespējas ātrāk izstrādāt delģētos aktus uzreiz, kad būs panākt vienošanās ar parlamentu un padome, un, protams, turpināsim sadarboties ar abām institūcijām. Tāds ir mūsu mērķis un uzdevums. Paldies! Labi! Beļģijas prezidentūrā ir pārstāvēta, tad Beļģijas prezidentūrā varētu arī izteikties. Pēc balsojuma Mēs varētu darīt šādi. Stāveres kundze un referenti varētu nosūtīt komisijai savu vēstuli par šiem jautājumiem un tad attiecīgi varbūt kādu neoficiālu dokumentu par transponēšanas procesu. Labi, ja nevienam šobrīd nav citu komentāru, tad mēs varam balsot vienotā, vienā balsojumā kompromisu, kas ir par? Pret? Pieņemts vienbalsīgi. Jā, cipari ir pierakstīti, tāpēc paldies jums visiem. Stēlers kundze nodosim labu vēlējumus. Nu, viņa tagad ir palikusi Skotijā, jo tur sniedziņš atkal ir uzsniedzis ļoti nopietni. Jā, paldies jums visiem, un diskusiju paredzēt, manuprāt, otrdien vai pirmdien, kā ir? 5.15. pirmdien Strasbūrā. Tālāk jābalso Maklākinas kundzes atzinumu vides komitejai attiecībā uz uh, nevienlīdzības samazināšanu veselības aprūpē Eiropas Savienībā, un mēs varam ļaut izteikties mūsu referentei. Un es pamanīju no tautas partijas puses, ka viņi gribētu nākt klajā ar vairākiem mutiskiem grozījumiem, Ja jums nav nekāda iebilduma, mēs labprāt izskatīsim šos grozījumus, un varbūt ir vēl kādi komentāri, tad lūdzu. Lielas paldies, un laimīgi jaunā gada visiem! Pirmkārt, vēlos pateikties visiem ēdu referentiem par to, ka viņi sadarbojas ar mani, un tīpaši ņemot vērā, ka mums bija ļoti ierobežots laika grafiks un ļoti novērtēju jūsu darbu. Nu, es uzskatu, ka IMKA komiteja var dot savu ieguldījumu ziņojumā kas top Envi komitejā. Un jautājumi, kas ir saistīti ar nevienlīdzību veselības aprūpes jomā, šeit ir sociāli, ekonomiskie aspekti un jautājumi, kas ir saisti, saistīti ar iekšējā tirgus attīstība, tādi jautājumi kā pārobežu veselības aprūpe, datu vākšana, kā arī profesionāla kvalifikācija un kvalifikācijas atzīšana. Uh, Ir ja tīpaši runājot par medicīnas darbiniekiem. Šiem darbiniekiem ir jābūt iespējai pārvietoties Eiropas Savienībā bez jebkādiem ierobežojumiem, tā kā citiem, bet skaidrs, tā kā viņi veic šo ārkārtīgi svarīgu darbu, tad ir jābūt attiecīgām pārbaudēm, pārbaudēm lai varētu pārliecināties, ka viņi veic savu darbu attiecīgi noteikumiem. Tā pašā laikā nedrīkstam samazināt viņu iespējas uh, veikt savu darbu, savu profesionālo darbu bez jebkādiem ierobežojumiem. Šādā veidā mēs varēsim palielināt, paaugstināt veselības aprūpas standartus visā Eiropas Savienībā. Runājot par mutiskiem grozījumiem, ko piedāvāja tautas partijas grupa, es izskatīšu šos grozījumus, man nav nekāda iebilduma. Lielas paldies! Vēl kādam būtu komentāri pirms balsojumā? Labi, Vaņiekons, lūdzu. Euh, Teikšu ļoti īsi, es gribētu pateikties Emmai uh, par to, ka jūs strādājat tik ātri un harmoniski ar mums, jūs strādājat pie šīs ļoti plašās, ļoti komplicētās tēmas, un mēs uzskatām, ka līdz ar to mēs esam nonākuši pie tāda harmoniska uh, risinājuma, ekvibrēta, līdzsvarota, un runājot par EPP grozījumiem, ņemot ņemot eh, vērā to, ka ir 44 locekļi, un ja mēs būtu pretbalsojuši, tad tā būtu problēma, eh, bet tagad jāsaka, ka mēs esam apmierināti ar šo risinājumu. Paldies! Uh, Mrs. Bastos, for the... Bastos kundze, lūdzu, EPT grupas vārdā. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs! Esmu ļoti pateicīga par iespēju paust savu viedokli, laimīgi jauno gadu visiem! Man ir ļoti īsts komentārs. Eiropas Tautas partijā mēs esam ļoti gandarīti ar referentu nostāju. Mēs esam ļoti arī gandarīti ar paveikto darbu, tīpaši ņemot vērā ļoti ierobežot laika grafiku. Mm. Mēs esam ļoti gandarīti par to, ka mūsu grozījumi ir iekļauti un jūsu balsošanas sarakstā šie grozījumi ir paskaidroti. Mūsuprāt, Šī sādzinums krīzes situācija ļaus samazināt nevienlīdzību Eiropas Savienību attiecībā uz veselības aprūpu. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Paldies, vai vēl kāds vēl referents gribētu izteikties? Labi, nu tad varam balsot. Vienīga lieta, ko es gribu pārbaudīt, vai visiem ir balsošanas karteņas, nu tā īsti pārbaudīsim. Uh, būs diezgan daudz jābalso, tad vispirms sākam ar pārbaudi. Nu, balsosim. Varbūt tikai tautas partijas grupas deputāti lūdzu. Tautas partijas grupas deputāti balsojiet. 11 tautas partijas grupas deputāti, jābūt 13. Atvainojiet, beidzam balsot. SND grupa, lūdzu, SND grupas deputāti. Vaņokundze aizmirsa savu kartiņu. Pieci deputāti šobrīd ir, bet vispār jābūt vairāk. Pieci. Ā, tad gal galā ir seši. Nu, tad pieskaitīšu jūsu balsām. Un visus pārējais savukārt es redzu. Četri ir no, trīs ir no ECR, tad ir no Zaļo partijas grupas deputāti arī visi klāt, arī mm, no deputātiem, kas nedarbojas politiskajās partijās. Nu, tad sākam. Pirmkārt ir kompromisa grozījums numur viens. Kas ir par? Vai kāds pret? Pieņemts gandrīz vai vienbalsīgi. Un tas nozīmē, ka mēs varam tagad balsot par ceturto grozījumu. Žuvā kungs, ceturtais grozījums. Lūdzu, par. Pret. Pieņemts. Ar vairākumu. Maklākins kundze, piektais par, pret, pieņemts. Tālāk, otrais kompromisa grozījums par, pret, pieņemts. Tālāk, sestais grozījums, Bastas kundze piedāvāja to Sākam balsot par pret pieņemts. Tālāk ir otrais punkts. Devītais grozījums Vaņokundze par pret pieņemts. Desmitais grozījums Parvanovas kundze par. Labāk balsot elektroniski. Desmitais grozījums Parvanovas kundze. Papildinājums sākam balsot. Lūdzu. Un Vaņa kundze arī nobalsoja. Beidzam balsot. 14 pret 16 līdz ar to noraidīts. Nākamais šaldemozes kundze. Astotais grozījums šaldemozes kundze piedāvāja mums. Kas ir par? Elektroniski labāk. Astotais grozījums šaldemozes kundzes grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 17 pret 13 par. Noraidīts. Tālāk 11. grozījums Vaņokundze, kas ir par. Labāk elektroniski. 11. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 par 13 pret. Trešais punkts. Kompromisa grozījums 3, kas ir par pret, pieņemts. Tālāk, 18. grozījums. Šaldemons kundze par, pret, pieņemts. 19. par, pret, pieņemts. 21. grozījums par, pret, pieņemts. 20. grozījums par pret pieņemts. 22. grozījums. Manuprāt, mums ir mutisks grozījums par 22. grozījumus. Bastas kundzei būtu jānolasa skaļi, lai mēs varētu iekļaut protokolā lūdzu. Tas atstāja esošo mutisko grozījumu vai kā? Jā, paldies priekšsēdētāji! grozījums pēc būtības ir par mēģinājumu šeit svītrot vārdus and remuneration un atalgojums. Jā, manuprāt, tas jau ir iekļauts mūsu balsošanas sarakstā, saka priekšstādātais Živankungs. Viņa piedāvātais grozījums ar mutisko grozījumu, kas ir par. Pret. Pieņemts. 24. grozījums. Trešajā B punktā. Sākam balsot par 24. grozījumu. 24. grozījums sākam balsot. Vaņokons, protams, ir par. Beidzam balsot. Noraidīts 13 pār 17 pret. Tālāk kompromisa grozījums 4, kas ir par? Pret. Pieņemts. Tālāk 28. grozījums par pret pieņemts. 29 par pret pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot elektroniski. 30. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 10 par 20 pret. Tālāk ir kompromisa grozījums 5 par pret. Pieņemts ar vairākumu balsu. Tālāk ir 35. grozījums Maklārkinas kundze par pret. Pieņemts. 38 par pret. Pieņemts. 36 Par. Pret. Pieņemts. 37. Par. Sākam balsot. 37. Sākam balsot. Vaņo kundze ir par, ir par. Pieņem 16 balsis par, 14 pret. Tālāk sestais punkts. Kompromisa grozījums 6, kas ir par. Pret. Pieņemts. Tālāk 42. grozījums par pret pieņemts. 41. grozījums ir atsaukts, 43. šeit ir mutisks grozījums. Vai tas ir tas pats? A, vai tas ir tas pats, kas ir iekļauts balsošanas sarakstā, vai tie ir kāda atšķirība? Jā, tieši tā kā balsošanas sarakstā, tad viss ir kārtībā. 43 ar mutisko grozījumu. Kas ir par? Pret. Pieņemts. 44. grozījums. Arī šai gadījumā viss ir balsošanas sarakstā. 44 ar mutisko grozījumu par. Pret. Man šķiet, ka ir pieņemts, bet nāksies pārbaudīt. Sākam balsot. Ar mutisko grozījumu. Vote is closed. That's carried. Labi. 22 uh, pār 8 pret pieņemts. Nākamais 45. grozījums. Bastas kundze to ierosināja. Kas ir par, kas ir pret? Pārbaudīsim, labāk pārbaudīsim. 45. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār 7 pret. Septītais uh, kompromisa grozījums, kas ir par pret pieņemts. Tālāk 49. grozījums, kas ir par. Nē, labāk, labāk elektroniski sākam balsot. Nē, kā ir 51. tagad vai 49. to saka priekšsēdētājs? 49. 49. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 10 par, 20 pret. Tālāk 46. grozījums. Sākam balsot elektroniski. 46. grozījums. Beidzam balsot. Arī šajā gadījumā ir noraidīts 20 pret, 10 par. Tālāk 51. grozījums, kas ir par pret pieņemts. Tālāk 52. grozījums par pret. Labāk pārbaudīsim. 52. grozījums Bastas kundze ierosināja, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 22 pār un 8 pret. 53. grozījums, kas ir par, kas ir pret Pieņemts. 54. grozījums, kas ir par, pret, pieņemts. 55. grozījums, kas ir par, pret, pieņemts. 56. grozījums, par, pret, pieņemts. Mēs esam izskatījuši visus grozījumus un līdz ar to varam balsot par dokumentu kopumā. Tātad atzinuma projekts. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 deputāti par un 2 pret. Pieņemts. Un sirsnīgs veicam Marku Klārkinas kundzi. Paldies! Sure Esmu pārliecināts, ka jūs izdarīsiet tā, ka vides komiteja arī ņem vērā visus praktiskos un svarīgos ierosinājumus, kas nākuši no mūsu komitejas. Tālāk mums ir uh, atzinums, kas nāk no Intra komitejas, e, tad, tad tas ir pašinstīvas ziņojums par rūpniecības politiku globalizācijas laikmetā. No mūsu puses ir Kreutzmann kungs e, referents, vai jūs gribat kaut ko teikt, lūdzu? Liels paldies, priekšsēdētāji! Šajā dosijā es pievērsu uzmanību tādiem jautājumiem, kas citos ziņojumos nav apskatīti. Man nav radušās nekādas problēmas attiecībā uz daudziem grozījumiem, bet ja kāds no grozījumiem radīja problēmas, tad mums bija iespēja kopīgi atrast kompromisu. Ir daži grozījumi, kuriem es nevaru piekrist. Piemēram, Uh, Galileo projekts. Te ir runa par ļoti uh, lielām summām, miljardiem um, nodokļu maksātāju naudas, un tāpēc es uz šiem grozījumiem skatos kritiski. Es vēlētos vēlreiz visiem pateikties, un uzskatu, ka mēs varētu arī sākt balsot. Paldies. Vai ir kāds lēnu referents, kas grib kaut ko piebilst? Nē, tādā gadījumā balsosim uzreiz. Nu, mēs sākam ar kompromisa grozījumu par pirmo punktu. Kurš par? E, kurš pret? Tad ir pieņemts ar balsu vairākumu. Tad e, viens A jaunais paragrāfs, otrais grozījums, iesnieguši vairāk kolēģi, otrais grozījums, kurš par? Pret? Vai ir kādi, kas atturas? Tad šis grozījums ir pieņemts. Tālāk trešais grozījums. Šeit mums ir balsojums par daļām. Ņemsim pirmo daļu. Tas ir viss teksts, izņemot vārdus and automatic. Tātad uh, Alde lūgusi šādu pieju. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Pieņemts. Tad par otro daļu lūdzu. Sākam balsot par otro daļu. Tad šeit mēs ietveram vārdus an automatic. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 ir pret, 29 par. Tālāk ceturtais grozījums. Šis arī ir balsojums pa daļām. Varat lasīt e, savā dokumentā, nelasīšu to, kas te ir pirmā daļa, kurš par pret. Pieņemts. Otrā daļa Šeit otrā daļa. Kurš par? Pret? Arī otrā daļa ir pieņemta. 2a paragrāfs, 5. grozījums, Kroismans, kurš par? Pret? Pieņemts. 7. grozījums, es to esmu ierosinājis, kurš par? Pret? Paldies, liels paldies. 12. grozījums, Kroismans kungs iesniedz, kurš par? Pret? Pieņemts 19. grozījums, ir Žuvants Abats, kurš par? Pret? Pieņemts. Eh, sestais grozījums, šie paši cilvēki, kurš par? Pret? Arī pieņemts 11. grozījums, papildinājums no Krosmana kunga, kurš par? Pret? Arī pieņemts. Eh, astotais paragrāfs Kreutzmann kungs, astotais grozījums, kurš par? Pret? Pieņemts. Tālāk eh, kompromisa grozījums numur divi. Iesnieguši vairāk kolēģi, kurš par? Pret. Arī pieņemts. Tālāk 13. Eh, grozījums, Kroisman kungs, kurš par? Pret. Pieņemts 17. Eh, arī papildinājums, kurš par? Pret. Arī pieņemts 14. grozījums, kurš par? Pret pret arī pieņemts. 15. kurš par pret pieņemts. 16. kurš par pret pieņemts. 21. kurš par pret arī pieņemts. 18. grozījums kurš par pret pieņemts. 20. kurš par? Pret. Pieņemts. 29. kurš par? Pret. Pieņemts. 22. kurš par? Pret. Arī pieņemts. 24. kurš par? Pret. Pieņemts. Tagad 23. nav jābalso, 26. tagad kurš par? Pret. Pieņemts. 25. kurš par? Pret. Arī pieņemts. Kompromiss eh, grozījums trešais. Kurš par? Pret. Pieņemts. Līdz ar to mēs esam beiguši balsojumu. Tagad mēs balsojam par atzinumu kopumā elektroniski. Lūdzu, sākam balsot par visu šo tekstu. The vote's closed. Beidzam balsot. Pieņemts 27 pār, 2 pret un 2 ir atturējušies. Paldies! Es sveicu Kroicmanu kungu. Visiem liels paldies! Es zinu, ka Kreutzmana kungs cīnīsies par mūsu ierosinātiem grozījumiem Intre komitejā, lai mūsu grozījumi nonāktu no arī galējā versijā. Liels paldies jums par šo darbu. Līdz ar to mēs esam beiguši balsot. Liels paldies. Mēs esam nedaudz apsteiguši mūsu laika grafiku. Un tāpēc mums būs īs pārtraukums. Un tie, kas negrib piedalīties diskusijā par Eiropas līkumtiesībām, par um, Mājerkunga ziņojumu, e, tad e, tie var iziet ārā no sāls, un mēs turpināsim mūsu diskusiju pēc dažām minūtēm. Uh, so, ladies and gentlemen, I think um, everybody. Šķiet, ka visi ir atgriezušies sāle, un es uh, sveicu komisijas pārstāvi. Um, Mairkungs ir piedalījies mūsu komitejas darbā daudz kārtīgi, un tīpaši, kad mēs strādājam pie patēriņa kreditēšanas jautājumiem. Tad prieks redzēt jūs atkal šeit. Un vēl ir Hans Peters Maiers šeit, kas ir e, referents šajā svarīgajā jautājumā un ir arī veicinājis sadarbību ar tiesiskās ties, e, tieslietu komitejas. Tad mums ir šī stiprinātā sadarbības ar divām komitejām. Esmu pārliecināts, ka Maier kungs par to runās arī tad, kad uzstāsies. Mums ir kompetenci atlījums, mums ir attiecīgi ekskluzīva kompetence strādājot ar komisijas zaļo grāmatu. Jāsaka, mums nav ieradušies visi ēnu referenti. Stailer kundze nav, Šmita kungs nav, gan jāsaka, ka Rūlers kundze, tas ir labi, Foks kundze, kungs nav, bet es kaut ko teikšu viņa vietā. Tātad mums nav visi ēnu referenti. Bet eh, runājot par mūsu laika plānojumu joprojām mums ir jāsagaida galējais risinājums no priekšsēdētāja komitejas par um, tieslietu komitejas vienošanos, ko esam panākuši. Es um, nezinu, kā tas ir tagad, bet formāli mēs apzināsim to um, nākamnedēļ Strasbūrā. Un tagad es došu vārdu vispirms Mājera kungam varbūt komisija gribētu izteikties, vai tas ir jūs, kā, jūs paši izvēlaties kādā kārtībā, vai no referents komisija vai otrādi. Eh, tad Varbūt no sākuma dosim vārdu referentam, pēc tam komisijai īsumā pastāstīt par zaļo grāmatu, jo mums ir um, pirmā sanāksme par šo te jautājumu. Vai jūs varētu pieņemt lūdzu šādu risinājumu? Tagad no sākuma referentu kungam, Maieru kungam, mums tam Štalin Maieru kungam, Maieram, Štalin Maieram. Tādā veidā tātad mēs šo jautājumu virzīsim, un tad visi pārējie. Maieru kungs, lūdzu. Sirsnīgs paldies priekšēdētāji, godāmie kolēģi. Tātad zaļā grāmatā nav tāds skaidrs tiesību aktu priekšlikums. Te parādās vienkārši dažādi varianti, ko mēs varētu darīt. Ir iekļauti vairāki konjunktīvi vienā teikumā. Kopumā varētu teikt, ka tas, tā nav tāda pamatīga plaša zaļā grāmata, bet, ja runa par saturu, tad te ir pietiekami daudz dažādu interesantu tematu. Kā jau Malkolms eh, priekšādātājs tikko minēja, mēs šeit eh, eh, dalām kompetenci ar juridisko komiteju. Jau veselus desmit gadus esmu darbojies juridiskajā komitejā un esmu arī strādājis pie šī temata. Un man ir prieks, ka es varu turpināt šo pašu darbu arī IMCO komitejā. It īpaši IMCO komiteja ir atbildīga kā vienīgā kompetentā komiteja par 3.1 punktu. Te ir runa par līgumiem starp uzņēmumiem un patērētājiem. Tad te ir runa par patērētājiem un arī par uzņēmumu līgumiem. Tāpat arī mēs dalām kompetenci par 4.3 punktu. Te ir jautājums par to, kādos jautājumos tad eh, šis instruments tiks piemērots. Jūs noteikti esat, esat izlasījuši zaļo grāmatu, un jūs arī redzat, par kādiem nopietniem jautājumiem šeit ir jārunā, un arī kāda svarīga lēmuma šeit ir jāpieņem. Tātad te ir runa par zaļās grāmatas ietvariem, nevis par tiesību aktu. It īpaši, tātad ir jādomā par kādām jomām tad šeit ir runa, vai ir vajadzīgs kaut kāds uh, šā, kaut kāda šaura interpretācija, vai arī ir vienkārši jānosaka vispārīgas nostādnes. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Galu galā vienotajā tirgo ir 27 dalībvalstis, un e, juridiskajā ietvarā ir jābūt uh, skaidri saprotamam, kad tad līgums tiek uzskatīts par noslēgtu. Tad, ja e, tiek pateikts jā, tad tas attiecas arī uz visu līguma saturu. Tāpat arī mēs gribam runāt par atsaukuma tiesībām, par um, sliktu pakāpojumu sniegšanu un par līgumu pārtraukšanu. Tāpat arī mēs domāsim par to, kam ir jābūt saistošam, kādām daļām šajā līgumā ir jābūt saistošām no dalību valstu puses. Vai arī varbūt mēs varam piemērot subsidiaritāti tāpat kā iepriekš. Uzskatu, ka mums vajadzētu iet pilnas harmonizācijas virzienā, un jautājums ir par to, cik tālu tad mēs varam iet. Tad pastāv šī šaurā interpretācija, protams, eh, loģika nosaka to, ka tādējādi pastāv arī plašā interpretācija. Te ir runa par ārpus līguma atbildību un citiem jautājumiem. Tad, tad ir jautājums par to, vai šis instruments attieksies uz konkrētiem līgumu veidiem, pirkuma, pārdovu, pirkuma pārdošanas līgumiem, pakalpojumu līgumiem tā tālāk, vai arī uh, Eh, šis instruments attiektos uz eh, visu uh, civillikumu, uz visiem civiltiesiskiem aktiem. Tad jautājums ir par to, kas tad ir iespējams un ko mēs varētu paveikt. Mums vajadzētu pēc iespējas saistošākā veidā to noformulēt. Tāpat arī mums ir jādomā par to, kas ietilptu subsidaritātes nosacījumos. Pirmām kārtām mums ir jādomā par eh, zaudējumu kompensācijas apmēriem un kaut ko tam līdzīgu. Uzskatu, ka mēs neesam vēl tik tālu noteikuši, nonākuši, lai vispār vairs nerunātu par subsidiritāti. Protams, mums ir jādomā par patērētāja labumu, bet tajā pašā laikā mums ir jādomā arī par uzņēmumiem, jo, ja uzņēmumi nejutīsies pietiekami droši, tad tie var, nevarēs nodrošināt arī vajadzīgo drošības līmenī patērētājiem uzskatu, ka ir jādomā ārpus šī šaurā ietvera. Mums vajadzētu vismaz par to diskutē, diskutēt. Uzskatu, ka mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk strādāt, mums laika nav daudz, mums vajadzētu vienoties par to, e, kam, mūsuprāt, vajadzētu būt saistošam un kam vajadzētu palikt subsidiātas ietveros. Tad jautājums ir par to, kā mēs to formulēsim. Protams, par to mēs varēsim diskutēt arī vēlāk. Uh, taču šie pirmie jautājumi, manuprāt, ir paši būtiskākie. Uzskatu, ka komisijai vajadzētu arī paskaidrot savu priekšlikumu, jo šeit arī ir daži svarīgi punkti, un tad mēs varētu arī pieskarties detaļām. Paldies! Paldies! Um. Paldies par šo ievadu. Tad Standermajeru kungam varbūt došu iespēju izteikties. Varbūt jūs varētu paturpināt referentu kungu teikto, varbūt jūs varētu pastāstīt mums par uh, kopīgo informāciju, par to, kas ir pasvītrots zaļā grāmatā. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Dāmas un kungi, pirmām kārtām es gribētu sākt ar problēmām, kas ir uzskaitītas šajā zaļajā grāmatā. Pirms es pievērsīšos dažādiem variantiem. Zaļā grāmata noteikti nav kādas konkrētas problēmas risinājums. Īstenībā šajā grāmatā ir vienkārši konstatētas daudzas dažādas problēmas, kurām mēs meklējam konkrētus praktiskus risinājumus. Pirmām kārtām eh, sākšu ar patērētāju līgumiem, jo galvkulā atrodos IMCO komitejā, taču pēc tam pateikšu arī pāris vārdu par tirzniecības līgumiem. Runājot par patērētā līgumiem, es eh, gribētu sākt ar uzņēmumiem, jo eh, mēs esam identificējuši divas problēmas eh, patērētāju pusē un divas problēmas uzņēmumu pusē. Sākšu ar uzņēmējiem. Šeit es vēlētos uzsvērt, ka galvenokārt mēs uzsvaru liekam uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tie sastāda 99% no uzņēmumu kopskaita. Uh, pastāv pavisam skaidra statistiska korelācija starp eh, mazo un vidēju uzņēmumu izaugsmi un uh, vispārējo ekonomikas izskatā izaugsmi. Tāpat arī, eh, ja runa par bezdarba samazināšanu un novatoriskuma palielināšanu. Tad tieši tāpēc arī koncentrēšos uz MVU, jo tam ir uzreiz vispārēji ekonomiski lagumi, labumi. Tādējādi mēs atrisinot šo vienu jautājumu varam nodrošināt uh, risinājumu vispārīgā līmenī. Galu galā mums ir jādomā arī par pašreizēju ekonomisko finanšu krīzi. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, jo uh, novembrī mēs varējām redzēt, kādi tad ir pieņemtie izaugsmas rādītāji Te ir runa par 1,8% Eiropā, un ja mēs to salīdzinām ar ASV, tad tie ir 2,7%, kamēr Japānā 3,5%. Jāatcerās, ka ASV daudz smagāk cieta no uh, nekustamā īpašumā kredītu krīzes. Ja mēs paskatāmies uz uh, šiem procentiem kopumā, tad Šie 1,8% attiecas uz visu Eiropu. Un, ja skatāmies uz atsevišķām valstīm, Poliju, Zviedriju vai Vāciju, tad e, šeit rādītā ir apmēram 4%. Taču 1,8% noteikti nav ilgtspējīgs rādītājs. Un tas nozīmē, ka lielākajā daļā dalībvalstu nemaz tik labi neiet. Uh, Tieši tāda ir šīs zaļās grāmatas ideja. Mēs vēlamies veicināt MBU izaugsmi. Tagad runāšu par konkrētiem punktiem. Galvenokārt tie ir divi. Kā jau lielākā daļa no mums zina, galu galā tā ir mūsu kompetences joma. Ja mēs iedomājamies sevi MBU vietā, tad pārdodot kaut ko patērētājiem, citā dalībvalstī, tad ir vai nu jāpiemēro visas patērētāju tiesības, vai arī jāņem vērā uh, daži uh, nacionālo uh, tiesību aspekti. Tas ir sestais pāns Romas līgumā. Tas um, rada ļoti daudz um, izdevumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tad vai nu šiem MVU ir jāuzina, kādas ir šīs vispārējās uh, tiesības, vai arī viņiem ir jāzina, kuri konkrēti aspekti no nacionālajām ties, tiesībām tiem ir jāpiemēro. Galu galā šiem um, MVU taču jau ir līgums, kuru viņi izmanto savas valsts ietveros, taču tagad šis līgums ir jāpielāgo, lai tas atbilstu konkrētajā valstī. Bieži vien ir jānosaka ne tikai tas, lai šis līgums būtu tiesisks, bet arī, lai šis līgums paredzētu viņiem izdevīgus ekonomiskus nosacījumus. Galu galā šis līgums ir sastādīts pēc šī uzņēmuma valsts tiesībām, un tādējādi tas arī paredz visu iespējamo labumu šim uzņēmumam. Taču tas nebūt, nebūs tā, ja šis uzņēmums strādās pēc kādas citas valsts piemērojumiem tiesību aktiem. Pagājušā gada beigās mēs eh, beidzām aptāju kur um, tika aptaujāti mazie un vidēji uzņēmumi. Mēs uzdevām jautājumu, kādi ir 13 lielākie šķēršļi uh, pārobežu darījumos. Un mēs redzējām, ka starp pirmajiem desmit šķēršļiem seši ir saistīti tieši ar līgumtiesībām, ar materiālajām līgumtiesībām. Pirmā problēma bija protams, tas, kā tad noteikti, kuras ir piemērojamās tiesības. 64% no aptaujātajiem atzina, ka tā ir liela problēma. Nākamā problēma ir piemērojamā tiesību interpretācija un tāpat arī uh, juridiskās konsultācijas. 85%. Tāpat arī informācijas trūkums par ārvalstu tiesībām, um, bailes no tiesvedības, arī līdzīgi procenti, ap 80%, un tāpat arī um, grūtības, ar kādām uzņēmums saskarās, lai um, vestu sarunas ar otru pusi un vienotos par piemērojumām tiesībām. Tas nozīmē, ka, ja mēs aptaujājam šos mazos un vidējos uzņēmumus, tad kļūst ļoti skaidrs, ka uh, šķēršļi, kas ir saistīti ar uh, līgumtiesībām ir galvenie šajā sarakstā, kas uh, neļāja šiem MVU uh, slēgt pārobežu darījumus. Ir pilnīgi skaidrs, ka lielākā daļa no MVU nedarbojās citās dalību valstīs, un dažas no iemesliem esmu jau šeit minējis. Mēs zinām, ka vismaz pusi no šiem uzņēmiem labprāt darbotos arī citās dalību valstīs, ja mm, būtu šādas vienotas Eiropas tiesības. Mēs nerunājam šeit tikai par vienotām Eiropas tiesībām, bet arī par dažādām opcijām, kas ir paredzētas zaļajā grāmatā. Mēs, piemēram, uzdevām šiem MVU jautājumu, mm, kādajām variantiem tad viņi dotu priekšroku. Un šeit ir pilnīgi skaidri izkristalizējās, ka uh, um, 88% no aptaujātajiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem uh, labprāt labprāt eh, gribētu šādas vienotas Eiropas līguma tiesības, ka tās eh, viņi uzskatītu par labām un vajadzīgām. Savukārt 78% labprāt izmantotu šādas tiesības, ja tās eh, tiktu dotas kā viens no variantiem. Tad tas attiecas uz MVU. Otrs punkts. Otrs šķērslis vai problēma, ar ko saskarās MVU un arī visi pārējie uzņēmumi, ir jautājums par um, dažādu, dažādu enerģiju izmantošanu. Piemēram, ja jūs pērkat kādu preci vai pakalpojumu, tad pirmām kārtām ir jāskatās uz līgumu, bet uh, ja jūs varētu iztēloties, ka balstoties uz tikai un vienīgi uh, vienas valsts uh, tiesību aktiem, jūs varētu pārdot uh, savas preces, tad tas nozīmē, ka jums ievērojami ietaupītos izmaksas. Aptaujā mēs uh, aptaujājām šos uh, MVU, um, kādi tad viņu prāt būtu šo ietau, šie ietaupījumi. Un uh, 54% atzina, ka šādi ietaupījumi viņiem noteikti rastos. Es nevēlos tagad iedziļināties šeit detaļās. Tas nozīmē, ka lielākā daļa no mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā, un šie cipari attiecas arī uz citiem uzņēmumiem, arī šādu aptāju mēs esam veikuši, tad eh, mēs varam redzēt, ka Šie skaitļi norāda uz to, ka vairāk nekā puse no uzņēmiem Eiropā saskata šeit ievērojumu eh, izmaksu potenciālu. Tas nozīmē, ka varētu panākt lielus eh, sinerģiskus efektus. Tad šīs ir galvenās problēmas uzņēmiem, tā skaitā mazajiem un vidējiem uzņēmiem. Tagad pieskaršos patērētājiem, kas ir arī jūsu komitejas viens no galvenajiem um, priekšmetiem. Arī šeit es varēšu minēt dažādus skaitļus. Esam pasūtījuši aptauju un izveidojuši preču grozu ar simts produktiem, ko patērētāji visbiežāk pērk. Un mēs skatījāmies, cik daudz no šiem produktiem atsevišķās dalība valstīs ir pieejami internetā, pārdošanai internetā, un man ir pavisam šokējoši dati mazos, vismazākajos um, tirgos Maltā un Kiprā 98% no šiem uh, produktiem nebija pieejami internetā. Varētu teikt, jā, labi, tās ir salas, un bez tam tie ir ļoti mazi tirgi, tātad ekonomiski nav izdevīgi kaut ko tādu nodrošināt. Taču mēs paskatāmies uz citām dalībvalstīm, un uh, skatāmies uz šiem tirgiem tādā pieaugošā secībā, tad nākamajās 13 dalību valstīs, arī tajās dalību valstīs, kur vairāk nekā puse no simts eh, produktiem nebija pieejami nacionālajā tirgu internetā. Un pēc tam mēs pārbaudījām izmaksas. Ja mēs aktīvi nokļūstam kādā dalībvalstī, tad var redzēt, eh, ka tiek ietaupīti izdevumi un šos izdevumus var ietaupīt par vismaz 10%. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka patērētājs galvenokārt mazos un vidējos dalībvalstu tirgos pirmām kārtām nedabū pietiekami normālu izvēli, nedabū pietiekami labas cenas un treškārt nedabū arī attiecīgu kvalitāti. Tas nozīmē, ka tieši konkurence šajās dalībvalstīs nedarbojas MVU. Patērētāji nevar izvēlēties tādus produktus, kādus tie vēlētos pirkt, un arī nevar dabūt vislabāko cenu. Mēs esam veikuši arī kādu pētījumu, tādu kā slepeno pirkšanas darījumu, un esam pirkuši pirkumus internetā, apmēram 11 tūkstošus pirkumus, darījumus internetā. Un no šiem 11 tūkstošiem darījumu 61% gadījumu šie darījumi nenotika. Tos nevarēja realizēt. Un kādu iemeslu dēļ? Šo iemeslu bija ļoti daudz, taču lielākā daļa no iemesliem bija uh, saistīti ar to, ka mēs negribam iepirkties konkrētā dalībvalstī. Teicu minējuši konkrētu gadījumu, piemēram, Latviju. Jūs esat Latvijas patērētājs un jūs vēlaties internetā iepirkt preces no Polijas vai Vācijas um, maza vai vidēja uzņēmuma. Tad jūs internetā atrodat uh, preci, ieliekat to savā iepirkumu grozā un tad uh, Eh, parādās ekrāns, kur eh, ir dati, kā jūs gribat maksāt, kur piegādāt preci un tā tālāk. Jūs ievadāt Latvija un klikš, ekrāns paliek balts vai melns un parādās uzraksts, ka uz Latviju mēs šo preci nepiegādājam. Tieši tāda arī šī problēma, jo daudziem maziem un vidējiem uzņēmumiem nav nekādas jēgas Eh, pārdot uz šādiem maziem vai vidējiem tirgiem. Un iemesli ir tādi, kādu, uz kādiem es eh, jau iepriekš norādīju. Tāda tik tā par problēmām, mm, kuras vēlējos pieminēt. Es eh, nevēlos te pārāk daudz runāt par zaļo grāmatu, tad šeit ir mm, uz, uzskaitīti vairāki varianti, vesel septiņi varianti, un tie arī aptver dažādus risinājumus esam devuši ārkārtīgi garu konsultēšanās termiņu. Strādāju jau gandrīz 17 gadus komisijā un neesmu vēl redzējis tādu zaļo grāmatu, kur būtu eh, konsultēšanās laiks septiņi mēneši. Parasti tie ir divi vai trīs mēneši. Esam izvēlējušies tik garu termiņu, tāpēc, lai visas institūcijas un visas iesaistītās puses varētu pieteikties un paust savu viedokli. Tagad daži punkti par vienu no variantiem. Jo bieži vien arī pēc visa šī um, garā stāstījuma mēs nonākam pie vieniem un tiem pašiem jautājumiem par uh, zaļo grāmatu. Tad jautājums ir par to, kā tad tas īsti darbojas. Juridiskajā komitejā ir notikusi uzklausīšana, kur uh, ir ticis diskutēts par dažiem svarīgiem jautājumiem, taču tagad pavisam īsi, kā tad tas īsti notiks. Ideja ir šāda. Izejot no dažādiem apsvērumiem, kas mums jau ir bijuši, sagatavot tādu instrumentu, kas neharmonizē, kas neaizstāja nacionālās tiesības un kas arī netiek uzspiests iesaistītajām pusēm, ja tās to nevēlas. Tātad tās puses, kas nevēlas, tādējādi nesaskaras arī ar nekādiem izdevumiem. Tas nozīmē, ka tikai tādas puses, kas savā līgumā izvēlas šīs piemēramās tiesības, tad eh, tās arī ir, eh, tad tās arī piemēro šīs tiesības. Tā ir situācija, kur iegūst visi. Šīs puses tātad var izvēlēties kuras tiesības piemērot, un ja abas no tām ir pietiekami pārliecinātas, ka tas dos ekonomisku labumu, mēs visi zinām, kāda ir šie ekonomiski labumi, tātad es jau pieminēju, eh, tiek eh, ietaupītas izmaksas uzņēmumiem un uh, patērētājiem arī ir savi labumi, gan ekonomiskie labumi, gan arī tiesiskie labumi. Protams, patērētājs izvēlēsies kaut ko darīt tikai tad, ja uh, viņam no tā būs kāds labums. Un tātad es gribēju teikt, ka uh, te ir ne tikai ekonomisks, bet arī juridisks labums. Pirmām kārtām tas būs daudz augstāks patērētāju aizsardzības līmenis. Un šeit nav runa tikai par uh, kaut kādu retoriku, kaut kādiem tukšiem vārdiem uz papīra. Uh, Te ir runa par tādu aizsardzības līmeni, kas salīdzināmā ar pastāvošajiem tiesību aktiem un to īstenošanu konkrētajās dalībvalstīs vairākumam no patērētājiem visā Eiropas Savienībā šo aizsardzības līmeni paaugstinās. Protams, mums ir jāpārliek, kā mēs varētu to īstenot, kā mēs varētu nodrošināt šiem patērētājiem eh, tiesību piemērošanas iespējas. Šeit nav runa tikai par dažādām procesuālajām vai materiālajām tiesībām, tie ir jāpaskatās arī uz tiesību piemērošanu praksē. Komisija ir izdevusi priekšlikumu, un ja mēs paskatāmies uz darba kropu programmu komisijā, tad 4. šī gada kvartālā tiek runāts par instrumentu ārpus tiesas strīdu risināšanai. Tā, tad šeit tiks nodrošināta saikne starp šīm vienotajām mm, Eiropas līgumtiesībām un um, vienkāršu un efektīvu instrumentu mm, ārpus tiesas strīdu izšķiršanai. No rīta mēs jau runājām par digitālajām tiesībām, un šeit patiešām paveras iespēja, kura varētu teikt, ka šīs tiesības, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas, un eh, kas mūsuprāt dalībvalstīs tiek maz risinātas, paredzēt līgumtiesību instrumentu Eiropā. Un šādā veidā mēs varētu nodrošināt eh, tādu aizsardzību patērētājiem, kas dalībvalstīs nacionālā līmenī nepastāv. Protams, tādā gadījumā, ja patērēs šo instrumentu izvēlas. Tad no vienas puses patērētājs var iegūt plašāku izvēli, labāku cenu, izdevīgāku cenu un arī tiesisku aizsardzību. Noslēgumā par patērētāju līgumiem eh, man vairs nebūtu nekas sakāms, tagad es gribētu pāris teikumu pateikt par tirzniecības līgumiem. Mēs visi zinām, ka manis pieminētās problēmas attiecas uz patērētāju līgumiem. Tirzniecības līgumiem šo problēmu ir mazāk jo tirdzniecības līgumos ir iespēja izvēlēties piemērojumās tiesības. Pie kādas noved? Tas noved pie tā, ka tā puse, kas uh, tirgū ir spēcīgāka, izvēlas savas valsts tiesības. Vai komisija šajā sakarā kaut ko darīs? Nē. Uh, Mm, tāpēc, ka tie ir tirgus likumi un tiem ir arī jādarbojas. Taču tagad iedomāsimies sevi otrās puses vietā, tātad šī puse, kas tirgū nav tik spēcīga. Bieži vien šī puse ir MVU. Šim MVU radīsies visas šīs izmaksas, ko es iepriekš pieminēju, un arī e, parādīsies tāda kā neusticēšanās. Uh, Tad eh, otrs uzņēmums ir izvēlējies savas tiesības un ir sagatavojis līgumu tādā veidā, lai šīs līgums nodrošinātu ekonomisku labumu šim uzņēmumam. Tagad, ja mēs varētu šīm MVU piedāvāt neitrālas tiesības, tad, protams, šeit pastāvētu šķērslis, bet, kā jau es teicu, 55% no MVU uh, Eh, minēja, ka ir problemātiski spriest par nacionālajām tiesībām. Ir vajadzīgas tādas tiesības, kurām uzticētos abas puses. Un, ja mēs paskatāmies uz šo piemēru, kur ir liels un mazs uzņēmums, un ja lielais uzņēmums nevēlēsies izvēlēties šīs tiesības, tad mums vajadzētu eh, nodrošināt vismaz eh, labumu tādos gadījumos, kad darbojas divi MVU, piemēram, ja Elzasā Eh, kāds Francijas uzņēmums pārdod eh, Vācijas uzņēmumu kādu preci, tad eh, šādā gadījumā abi šie uzņēmumi ir līdzvērtīgās pozīcijās, un 55% no MVU teica, ka viņi vēlētos izvairīties no konkrētām nacionālām tiesībām un vēlētos piemērot vienotas Eiropas tiesības. Tātad es atgriežos šeit pie problēmām. Uh, Es jau pieminēju, kāda risinājuma tiek piedāvāti, un mums pašlaik notiek šādas konsultēšanās debates. Lielas paldies par uzmanību! Well, thank you very much indeed, Mrs. Hanmeyer. I think, that, again, that was an ex- Paldies. Tas bija ļoti liederīgs ievads. Es gribēju tikai uzdot divus jautājumus, kas izriet no šīs diskusijas. Jūs stāstījāt mums ļoti interesantu informāciju no Eirobarometra. Uh, Jūs pieminējāt pētījumu un zināms ciparus, mm, ka, kur šajā tekstā nav šie cipari. Ja tas ir kaut kāds atsevišķs pētījums, vai mēs nevarētu iegūt šo informāciju, jo tas ir ļoti svarīgi. Tā otrkārt, jūs runājat par plašāku ietekmes izvērtējumu. jo šeit ir arī papildus ietekmes izvērtējumi, kas ir saistīti ar šiem priekšlikumiem. Varbūt varētu vēl parunāt par to vēlāk, komentēt um, vēlāk, bet uh, jau tagad gribēju vērst uz šo uzmanību kā uz tādu nozīmīgu jautājumu. Tālāk, kolēģi. Mēs esam gatavi uzklausīt jūsu uh, komentārus. Mājer kungs, jūs jau teicāt uh, to, ko gribējāt, tad Rūlers kundze pārstāv zaļo grupu, tad citi kolēģi nav. Uh, Eh, klāt gribētu dot eh, Rūleris kundzei vārdu, kas pārstāv zaļo grupu kā referente. Eh, Referenti, pareizāk sakot, es pārstāvēšu Foksa kungu. Mums ir vēl citi runātie, piemēram, Švābis kungs ir, noteikti dosim arī vārdu Majer kungam pašās beigās. Došu vārdu sākumu Rūleris kundzei, lūdzu. Nālos papildināt to, ko teica Majers kungs, jo es uzskatu, ka, ka viņš tiešām interesantu lietu skāra Un varbūt šeit mēs varam vienoties pēc iespējas ātrāk, mēs varam apsēsties kopā un paskatīties, kur ir vajadzība pēc iespējas ātrāk rīkoties. Līdz šim, nu, es varu teikt, ka komisijas viedoklis attiecībā uz šo plašo ietvaru ir diezgan bīstams. Var sanākt tā, ka mēs vienkārši panāksim to pašu rezultātu, kā šobrīd uh, notiek ar Švāba kunga izskatāmo jautājumu, ka mēs diskutējam, diskutējam, bet lēmums un risinājums tā arī atpaliek. Jūs šeit runājat par tādu win-win situāciju, ka dabas puses vinē, bet, nu, praksē, realitātē parasti tā nenotiek, parasti kādam ir jāzaudē. Nu, tad uh, jautājums ir tāds, ka mums ir jānodrošina uh, patērētājiem aizsardzības līmenis, attiecīgs aizsardzības līmenis, lai patērētāji gribētu darboties šajā tirgū. Sākot runājot par MVU, tad viņiem savukārt veiksmīgāka situācija tikai un vienīgi tad, ja mēs nepaukstināsim patērētāja aizsardzības līmeni. Un Švāba kungs jau ir diskutējis par šiem, visiem šiem jautājumiem, un, manuprāt, mēs varam atkal iekrist tādās pašās lamatās, ja nedarīsim tā, kā teica Maira kungs, respektīvi nenoteiksim vispirms, kuri jautājumi ir izskatāmi pēc iespējas ātrāk, un, manuprāt, tieši ir jā, jā, jāliek šīs prioritātes arī. Kā es teicu. Labi, paldies! no manas puses. Tad eh, varbūt tagad es runāšu savas ECR grupas vārdā. Es gribētu teikt, eh, ka mēs piekrītam Rolērs kundzes teiktajam. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mums ir eh, jā, piesargās no tā, lai mēs neuzsākt atkal garas um, debates par priekšlikumu, kur ir nepieciešama principā harmonizācija. No otras puses mums ir jāņem vērā, ka šeit jau ir investēts ļoti liels naudas summas, kā arī cilvēku resursi. Es atceros 99. gadā, kad es sāku strādāt uh, ties um, juridiskajā komitejā, uh, tad jau mēs runājām par šo jautājumu. Un Varbūt mēs arī virsamies kādu kopīgu principu virzienā, bet ir dažādi tiesiskie principi dažādās valstīs, un šīs juridiskās nianses joprojām pastāv, un tāda problēma mums ir arī vienotajā tirgu dažādā izpausme tad mm, šī ideja veidot tā, tā kā instrumentu kastes pieeju, principā, manuprāt, ir tāds tā kā paņēmiens, lai iztestētu konceptus praksē, lai pārbaudītu, cik vērtīgs ir viens vai otrs koncepts, un pēc tam, pēc šādas testēšanas, mēs varētu uzsākt kaut ko vairāk ambiciozu. Un šis dokuments pārsvarā fokusējas uz patērētāju tiesībām, jo priekšlikumā ir rakstīts, ka runājot par uh, līgumiem uzņēmums starp uzņēmumu, tad biznes to biznes, tad šiem uzņēmumiem ir iespēja izmantot dažādas instruments, ir arī starptautiskās konvencijas, kas mm, šo līgumisko pusi kārto, varbūt Eiropas eh, tiesības būtu tikai papildinošas Eh, tāpēc secinājums ir tāds, ka mēs darbojamies tikai ar patērētāju jautājumiem, un mums jau šīs grūtības ir pazīstamas. Mēs jau strādājam arī patērētāju tiesību direktīvu. Eh, mums ir arī līdzīga pieredze strādājot ar patērētāju kreditēšanas, patēriņu kredītu direktīvu, un mums par šiem visiem jautājumiem ir bijuši jau ļoti gari un plaši pārunu procesi. Varbūt jūs uh, Eh, teiksiet, ka man ir tāda tipiska brita perspektīva, bet mēs tomēr gribam tādu pragmātisku pieju. Ir laiks izņemt ārā visus šos darbus ārā no laboratorijas, ir eh, pienācis laiks kaut ko pārbaudīt, testēt, pārbaudīt praksē, cik tas ir vērtīgs, un es no savas puses. Eh, no, no savas personīgi, ne tikai, bet arī no savas grupas puses gribētu teikt, ka mēs esam pilnīgi pret šo trešo variantu, ko piedāvā komisija. Tad trešais variants mums nav pieņemams. Mēs atbalstītu drīzāk pirmo un otro opciju kombinācijā. Uh, un tad mēs uzskatām, ka mēs varētu izvilkt kaut kādu progresu no pirmā plus otrā varianta. Katrā ziņā mēs gribētu redzēt tādu visaptverošāku analīzi, kur būtu visas izmaksas, visi ieguvumi kārtīgi izanalizēti. Un, manuprāt, priekšlikums esošajā formā ir izstrādāts tādā tā kā slēgtā laboratorijā. Šis priekšlikums nav pakļauts praktiskai testēšanai, nav ņemta vērā pilnībā visa mm, realitāte, kas būs, kad šis priekšlikums nonāks eh, tirgus situācijā. Un ņemot vērā to, ir nepieciešams vēl tālāk piestrādāt pie šī dokumenta. Tāda ir mūsu līnija šai ziņā. Es gan negribētu tagad iedziļināties detaļās Mēs gaidīsim arī Maierkunga reakciju, ņemot vērā manis teikto Švāba kungs lūdzu, un tātad Mendes kungs un Kreutzmann kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu pieslēgties tam, ko teica mana kolēģija, tīpaši priekšsēdētāja kungs, bet vēlos arī teikt, ka komisijas piedāvātā analīze man šķiet akceptējama. Šeit viņš runāja par Viņš runāja par patērētājiem no mazām dalībvalstīm un MVU arī Montikungs savā ārkārtīgi svarīgajā ziņojumā nāk klājā ar tādiem pašiem secinājumiem un uh, tāpēc es varu teikt, ka šie divi uh, analīzes elementi atbalsta viens otru. Līdz ar to, runājot par mērķiem, vēlos pateikties kolēģei Rorai, viņa ļoti labi par to ir izteikusies. Man ir jautājums komisijai. Kā komisija uzskata, mēs varētu atrisināt jautājumu par politisko vairākumu? Jūs redzat, ka mēs cenšamies panākt šo vairākumu attiecībā uz patērētāju aizsardzības direktīvu, jo būtiskākais jautājums patērētāju tiesību aizsardzības direktīvā bija šāds, ka, ka nevar patērētājiem teikt, ka vienā valstī ir viens aizsardzības līmenis, citā valstī ir cits aizsardzības līmenis, nu tad uh, komisija, cik tālu mēs esam pavirzījušies, vai šis priekšlikums sniedz kaut ko principiāli jaunu. Vēl viena lieta, kā ir ar praktisko pievienoto vērtību. Vai vier, varam tiešām teikt, ka šeit ir kaut kādi lieli labumi, jo kad mēs runājam par uh, patērētātiesību aizsardzības direktīvu, parasti bija tā, ka uzņēmuma asociācijas, piemēram, Vācijā, bija absolūti par. Savukārt, ja mēs runājam par kopīgiem atsaucas dokumentiem, šeit patērētāja asociācijas drīzāk lobē šo situāciju. Ceturkārt, manuprāt, arī juridiskie argumenti drīzāk norāda uz to, ka būtu nepieciešams panākt pilnu harmonizāciju, un pagaidām mēs nevaram vienoties par šādu variantu. Šeit ir arī šis juridiskais pamats, un tāpēc arī komisija Vai mēs varam teikt, ka juridiskā un situācija ir mainījusies? Un tagad runājot par šiem fakultatīviem instrumentiem, tad ir tā, ka gan uzņēmuma organizācijas, gan patērētājtīsība organizācijas uh, pārbaudīs, kāda ir situācija, un tad viņi varēs teikt, kuru instrumentu labāk izmantot, vai nacionālās tiesības, vai no nu kādu vispārīgu instrumentu. Un, manuprāt, šī situācija nu vairs neatbilst tai skaistai bildē, ko jūs uzzīmējat, kad visi vinē un visiem ir labi. Nē, es nekādā gadījumā negribu jums uzdot tāds provokatīvs jautājums, vienkārši vēlos uzzināt jūsu attieksmi un arī kā jūs arī izcināt visus šos aspektus. Paldies! Mandes kungs. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu daudziem, kas runāja pirms manis. Stautenmajer kunga komentāri arī man bija ļoti tīkami, jo mēs arī pētam šo situāciju, veicam šo analīzi jau gadu garumā. Bet eh, tad, kad ir jārunā konkrēti par direktīvām, par eh, regulējumu, tad eh, mēs vienmēr fokusējamies uz nacionālo pieeju, un tas rada problēmas. Tāpēc, manuprāt, ir tikai viena iespēja, kā atrisināt šo problēmu, un tas ir ceturtais variants Proti mēs paņemam divas pieejas tātad nacionālo pieju, un tad um, mazie un vidējie un patērētāji var izvēlēties attiecīgo regulējumu Eiropas līmenī. Jo tagad ir tā, ka patērētāji mums neusticas. Negrib veikt pārobežu pirkumus, jo nav pārliecināti par to, kas viņus sagaida otrā pusē, kāds ir pārobežu aspekts šeit un kā rīkoties ar saņemtajiem produktiem. Šeit ir dažādi iemesli, kāpēc mēs esam diskutējuši par šo jautājumu jau ilgu laiku. Mums ir arī dalīta laika direktīva. Atceraties, tad arī neviens negribēja pieņemt šo regulējumu, jo izrādījās, ka katra dalībvalsts uzskatīja, ka tas ir nacionālais jautājums, katra savā līmenī to risina, šeit eh, nekāda harmonizācija nav iespējama. Un tāpēc es ļoti ceru, ka mēs tagad varēsim pārvarēt e, šo pretrunu, varbūt direktīvu nē, bet izmantosim vairāk regulas, kaut gan tas ir diez vai iespējams. Bet no otras puses, ja mēs gribam vienot Eiropu, vienotu iekšējo tirgu, tad ir iespējami tikai viena pieeja, un tas ir rīkoties caur regulām. Paldies! Jūs ļoti konsekventi izsakaties atkal un atkal katru reizi par šo jautājumu. Tālāk došu vārdu Kreutzmann kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Švāba kunga piedāvāt analīzi, jā, es varu piekrist, un tas, ko viņš teica, tiešām ir pats par sevi saprotams. Bet sakot par risinājumu, ko viņš piedāvā šeit, man ir šaubas. Ja mēs runājam par MVU, viņi, protams, gribētu vienā, vienkāršāku režīmu, bet savukārt patērētā aizsardzības speciālisti gribētu paaugstināt aizsardzības līmeni un tēviņi negribētu sadarboties, jo skaidrs, ka uzņēmējiem mainās situācija attiecībā uz iespējām un riskiem, un skaidrs, ka ja riski ir lielāki par iespējām, tad uzņēmēji atsakās no potenciālām iespējām. Un Viņi izmanto dažādus veidus, viņi veido struktūras uz vietas, piemēram, meitas uzņēmumus, vai arī viņi vienkārši nodarbina labus juristus un uzņemas risku. Bet pirmam kārtām viņi, protams, pārbauda, kādas ir manas iespējas. Un ja iespējas ir lielākas par riskiem, tad viņi ienāk kādā tirgu savukārt MVU. Tur ir savādāka situācija, ja rodas lielās, lielāks risks tādēļ, ka ir uh, augstāks patērētāja aizsardzības līmenis, un mēs tagad jau, nu, nu jau runājam par kolektīvām prasībām. Interesanti, ka Vācijā uh, šī situācija varbūt pat daļai absurda. Es vēlos teikt, ka Vācijas uzņēmēji vismaz, vismaz negribēs noteikti uh, uzņemties šādu risku. Jā, mēs visi vēlamies attīstīt iekšējo tirgu, te mēs visi varam vienoties, ja mums gala galā panāksim risinājumu, tā lai arī MVU varētu izmantot vairāk iespēju dažādās dalību valstīs, piemēram, ar interneta starpniecību vai kādā citā veidā. Jā, protams, tad MVU būs vinētāji un arī patērētāji būs vinētāji. Taču man rodas zināmas šaubas, ka nekas daudz nemainās, jo mēs esam konstatējuši, kur ir problēmas, ka tieši modernie saziņas līdzekļi e, šajā gadījumā bremzē situāciju un ka nevar tik brīvi rīkoties šajā vidē, kā mēs gribētu. Paldies! Paldies, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Nē. Tad Stādien Mājerkungs varbūt varētu atbildēt uz jautājumiem, un tad atkal došu Mājerkungam iespēju apkopot un um, visu dzirdēto un arī runāt par tālākiem soļiem. Stādien Mājerkungs. Um. Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām Vēlos pateikties par to, ka jūs ļoti laipni runājat uh, par, arī par patērētāju kredīta direktīvu. Nu, pirmam kārtam atbildēšu uz jūsu pirmajiem trīs jautājumiem. Jautājums ir par to, no kurienes man ir šie skaitļi, ko es citēju. Jūs pieminējat eiro barometrā pētījumu un arī ietekmes izvērtējumu. Mums bija pirmie dati, pirms mēs iesniedzam uh, zaļo grāmatu, bet, protams, tad, kad, tad, kad rakstījām ietekmes izvērtējumu, bija vairāk pētījumu, bija četri lieli pētījumi, divi no šiem pētījumiem ir eirobarometra pētījumi un viens ir, at, divi ir atsevišķi pētījumi pirmām kārtām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, uz maziem un vidējiem uzņēmumiem vērsts pētījums un tad uz visiem uzņēmumiem. Pirms uh, Ziemassvētku pārtraukuma mēs saņēmām datus, un līdz ar to jau šomēnes iekļausim visu šo informāciju mūsu mājaslapā, un cer sekretariātu labprāt nosūtīšu jums saikni, tā lai es varētu pārbaudīt visu šo informāciju. Bet mēs paredzam, ka arī šomēnes būs vēl uh, plašāks datu skaits, un arī visu šo informāciju mēs publiskosim mūsu mājaslapā. Līdz ar to šeit tas ir caurskatāmi. Un skaidrs, ka visi šie dati iekļausies. Ietekmes izvērtējumā uh, projekts ir diezgan sarežģīts. Ietekmes izvērtējumā ir jābūt pietiekamai kvalitātei, respektīvi ir jāanalizē visi, iespē, visi iespējami risinājumi ļoti dziļi un nopietni. Esam jau sākuši kārtot un rakstīt ietekmes izvērtējumu un turpināsim šo darbu. Līdz ar to mērķis mums ir skaidrs. Nu, tagad vēlētos atbildēt uz dažiem citiem jautājumiem. Un es neatbildēšu tagad chronoloģiski, kā šie jautājumi tika uzdoti, bet mēģināšu apkopot. Pirmkārt, Rīles kundze un Kreutzmana kungs, jūs runājāt abi par to, ka MVU izmantojot instrumenti, kas piedāvā augstāku patērētāja aizsardzības līmeni, tad MVU e neizvēlēsies šo instrumentu, tad, kā tā Kreutzmann kungs teica, ka šeit riski pārsniedz labumus. Nu jā, daļai es tam varu piekrist, bet ne simtprocentīgi. Daļai jā. Skaidrs, ka MVU e atrodas tādā situācijā, kur jāskatās uz abām pusēm. No vienas puses viņi pārdod patērētājiem, un tad no otras puses viņi ir uh, tirzniecības partneri lielākiem uzņēmumiem. Līdz ar to, diskutējot par visiem šiem jautājumiem, mums ir arī interesēto pušu eksperta grupa. Mēs varējām redzēt šajā diskusijā, ka dažos gadījumos MVU argumentē pret paaugstinātu uh, patērēt aizsardzības līmeni, bet savukārt, ja mēs runājam par uh, aizsardzības līmeni, kas viņiem ļautu uzlabot savas attiecības ar lieliem uzņēmumiem, tur viņi ir ļoti par. Nu jā, situācija tiešām ir tāda diezgan sarežģīta, un tāpēc arī es varu piekrist tam, ko jūs teicāt, ka jā, mēs paaugstinam patērētāja aizsardzības līmeni, tad MVU kā pārdevēji viņiem nāksies uzņemt, uzņemties lielākas izmaksas. Savukārt, runāsim tagad šo par ceturto risinājumu. Un šeit ir tas labums fakultatīviem instrumentiem. Nevienam MVU netiek likts izvēlēties fakultatīvo instrumentu. Viņiem pašiem ir jāizvēlās un jāpaskatās. Tad no vienas puses ir šie labumi, nu, piemēram, ir šī juridiskā drošība un iespēja ietaupīt līdzekļus. Bet te pašā laikā, protams, šeit ir papildu izmaksas, kas uh, saistīta ar to, ka ir paaugstināts patērētāja aizsardzības līmenis, un šeit var salīdzināt situāciju un izvēlēties, un šeit es runāju ar Švāba kungu tieši, te ir atšķirības starp pilnu harmonizāciju mūsu piedāvāto variantu. Un varbūt pat būtu vieglāk piedāvāt šo fakultatīvo instrumentu. Vieglāk būtu vienoties par fakultatīvo instrumentu, nevis par pilnu harmonizāciju. Tas ir Tādēļ, ka šeit patērētājiem un uzņēmējiem tiek piedāvāta iespēja izvēlēties, vai mēs uzņemsimies papildu uh, izdevumus tādēļ, ka mums kādā citā veidā ietaupās izdevumi. Savukārt, uh, ja būtu pilna harmonizācija, tad pilnīgi visiem uh, tiktu uzliktas papildu izmaksas. Šeit ir savādāka situācija. Katrs uzņēmums var izvēlēties, vai ir vērts uzņemties papildu izmaksas. Un šeit ir tīri ekonomisks uh, risinājums un nu, tīri no ekonomikas puses pieņemams lēmums, un tāpēc uzņēmējiem pašiem ir iespēja pie, izvēlēties, vai mēs izmantojam šo instrumentu vai nē. Un šīs instruments viņiem potenciāli var piedāvāt ietaupījumu uh, vai arī kādus cits ekonomikas labumus. Šoba kungs teica vai par to, vai mēs panāksim politisko vairākumu. Un šeit paskaidrošu, pastāstīšu mazliet par savu personisko pieredzi. 99. gadā tapusi direktīvā, to piedalījies arī sarunās, un noteikti piedalījies arī sarunās par patērētāju kredītiem. Uh, Un šī bija pirmā pilnās harmonizācijas direktīva. Un tas bija diezgan sarežģīti. Bija, bija ļoti grūti panākt vienošanos attiecībā uz patērētāju kredītiem, tāpēc ka, tāpēc, ka tā bija pilna harmonizācija. Un tad visi, visas dalībvalstis teica, ka mēs gribētu šeit vēl to iekļaut un vēl to iekļaut un vēl to iekļaut šajā sarakstā tieši tādēļ, ka šāds noteikums jau ir paredzēts mūsu valsts tiesībām. Un kādēļ viņi visu to gribē? Tāpēc, ka tā ir harmonizācija. Tas nozīmē, ka visas dalība valstis zināja, ka tagad mums nāksies grozīt savu normatīvo bāzi. Līdz ar to katrs ministrs, kas ieradās uz sanāksmi, viņam bija pienākums tagad runāt. Viņam nāksies paskaidrot, kādēļ viņi uh, piekrita konkrētajai aizsardzības līmenim. Savukārt, ja mēs runājam par fakultatīviem instrumentiem, tad ir savādāk. Nacionālajie likumi šeit nav jāmaina. Viss paliek spēkā kā līdz šim. Drīkst šos likumus lietot, izmantot, īstenot, un ja kāda, eh, kāds uzņēmums negribētu izmantot fakultatīvo instrumentu, nekādu iebildumu. Un šeit savukārt būtu vieglāk panākt politisko vienošanos, politisko vairākumu. Es nezinu, vai mēs panāksim šo vairākumu, vienkārši ir jāskatās, kādu variantu mēs gal galā izvēlēsimies, bet šeit es gribēju paskaidrot, kāda ir atšķirība starp fakultatīvo instrumentu un uh, pilnu harmonizāciju. Pēdējais jautājums. Uh, Švaba kungs teica, ka organizācijas pārbaudīs, kurš no instrumentiem ir labāks. Nu jā, tā tas arī būs. Neviens jau nesaka neko pret, tas ir ļoti labi. Tad, principā, viņi dara savu darbu. Viņi uh, sniedz pakalpojumu asociācijas biedriem. Tas attiecas gan uz uzņēmumu asociācijām, gan arī uz patērētāju asociācijām. Šeit ir konkrēta situācija, kāds uzņēmums lēmj, vai es nopirkšu tagad kādu produktu, kas tiek man piedāvāts no citas dalību valsts. Ja? Nu, piemēram, ja šo produktu nevar nopirkt savā valstī, vai arī varbūt tur ir 10% atlaide, vai arī varbūt man ir patērētāja tiesības, uh, patērētāja tiesība aizsardzības līmenis tajā piedāvātajā valstī, kas pat ir labāks nekā manā valstī. Un dažos gadījumos te ļoti izdevīga situācija, par ko mēs īsti runājam. Mēs runājam par to, ka līguma pusēm tiek piedāvāta iespēja izvēlēties. Šeit mēs runājam gan par patērētāju, gan arī par pārdevēju ja viņi negribētu izmantot šo fakultatīvo instrumentu, viņi var neizvēlēties to, un ja viņi to neizvēlas, kas notiek, nekas nenotiek, viņiem ir visas tiesības izmantot nacionālos likumus, pārdot, pirkt, un situācija nemainās. Tas nozīmē, ka līguma pusēm netiek atņemtas nekādas tiesības, vienkārši tiek piedāvāts papildu instruments, ko viņi var izvēlēties, kā variantu, salīdzinot ar savām nacionālām tiesībām. Un, manuprāt, šajā konkrētajā gadījumā uzņēmējiem ļoti izdevīga situācija. Viņi ieskatīsies, pārbaudīs, un tāpēc ir ļoti labi, ja asociācijas veik šādu analīzi. Viņi varētu teikt tā, Salīdzinot ar mūsu nacionālajiem likumiem, šajā fakultatīvajā instrumentā šajā punktā ir augstāks aizsardzības līmenis, šajā punktā ir izdevīgāki noteikumi. Bet ir ļoti svarīgi, lai patērētais skaidri saprastu, ka viņu, viņu neviens nepieviļ. Skaidrs, ka visos gadījumos ir jābūt patērētāja aizsardzībai. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai pastāvētu aizsardzības līmenis, ka būtu augstāks par daudzās valstīs eksistējošo. Jā, protams, Kreisman kungs, tieši tā kā jūs teicāt, uzņēmumam var rasties papildu izmaksas, bet šeit uzņēmums varētu padomāt un salīdzināt vai šīs izmaksas ir tā vērtas, lai potenciāli gūtu varbūt lielāku peļņu. Jo šeit var, piemēram, izmantojot šo fakultatīvo instrumentu, var izmantot tikai vienu līgumu visām dalību valstīm, vienu informācijas tehnoloģiju platformu, tad pašam ir jālem. Priekšsēdētājs jāpaldies. Jā, manuprāt, jūs ļoti labi protat pārdot savas idejas. Nu, manuprāt, mēs pārbaudīsim ļoti detalizēt visus jūsu priekšlikumus. Jā, jūs daļai atbildējat arī nu, par jautājumu, kas saistīti ar patērētājiem kredītiem. Šajā gadījumā mēs nepanācām šādu pilnīgi harmonizēto risinājumu, kā jūs pieminējāt. Nē, drīzāk mums bija daļai harmonizēts risinājums, un tas prasīja septiņus gadus. Nu, protams, mēs visi esam nobežījušies par to, ka pat vienoties par fakultatīvo instrumentu būs diezgan sarežģīti, un tas prasīs diezgan daudz laika. Varbūt es teiktu šādi, ka labāk būtu izveidot tādu ka instrumenta kasti, no kuras var tad izvēlēties. Tas būtu tāds svarīgs pirmais solis, lai gal galā panāktu šo fakultatīvo instrumentu. Es neieteiktu uzreiz lekt iekšā un nākt klajā ar izcinājumiem. Bet, nu, protams, komisijas locekļi pieņems lēmumu un redzēs, kā situācija var izcināt. Un tagad lūdzu Hans Pēter Mājer. Liels paldies, priekšstādētāji! Paldies arī visiem, kas pieteicās un izteicās šajā diskusijā. Protams, katram ir taisnība, zināmā mērā. Um, mēs varam izdarīt tādu kopsavilkumu pirmām kārtām. Uh, Mēs runājam par patērētāju, kuram ir uh, samazināta izvēles iespēja un ir pārāk dārga prece. Nu, piemēram, es nepārdodu savu preci uz Latviju vai Vāciju vai vienalga kur citu valsti, un tas arī ir tādēļ, ka iekšēji tirgus nedarbojas kā vajag. Tas viss ir pareizi. Savukārt šīs fakultatīvais instruments paralēli nacionālām tiesībām arī ir neslikts risinājums. Nu, tad jautājums ir, uh, kā tad ir um, E, kā tad ir praksē? Nu, piemēram, ja viena, uh, viena puse piedāvā, viena puse piedāvā tādu variantu un pieda, viena puse citu, piemēram, pārdevējs līgumā vienkārši raksta, ka šajā gadījumā spēkā ir Eiropas Savienības uh, uh, likums, vai arī šajā gadījumā spēkā ir manas valsts likums, un pār, pircējiem vienkārši jāparakstās, nav variantu. Uh, Nu, tad jautājums ir, kā ir ar šo aptvērumu? Ja mēs vēlamies uh, patērētājiem piedāvāt augstāku aizsardzības līmeni, tad ir jāgroza civillikums. Un jāsākāt mēs vēlamies uzlabot situāciju uzņēmējiem, tad ir jāskar komerctiesības. Un pagaidām mēs neesam vēl tikuši tik tālu. Komisijas priekšlikums teica, ka šeit tiek piedāvātas iespējas arī vienoties un, un strīdus izšķirt ārpus tiesas. Nu jā, īstenībā, nu jau divus gadus mums pastāv iespēja strīdus risināt ārpus tiesas, viss ir spēkā. Es pajautāju savā vēlēšana apgabalā, nu kā ir, vai ir šāda risinājuma, nu divu gadu laikā pat nevienu reizi šādu šāds regulējums netika izmantots, un tāda ir reāla prakse. Tāpēc arī idejas man šķiet ir ļoti pareizas un skaistas, jo tik tiešām iekšējiem tirgum ir jādarbojas un jāskatās, kā mēs šo situāciju risināsim nākotnē, bet, diemžēl, es nedomāju, ka būtu pareizi tagad šajā zaļās grāmatas posmā nākt klajā ar tādu ļoti striktu risinājumu šajā vispārīgajā jomā. Es nedomāju, ka ir īstais brīdis diskutēt. Jā, tiesiskā paļāvība ir ļoti skaidra lieta, bet eh, tiesiskā paļāvība nozīmē likumus, visus likumus, visus civil tiesību normas. Nevar tā, ka es regulēju tikai daļu, jo ja ir tikai daļa, tad tikai ir daļējais regulējums, tad nekādā gadījumā nerodas tiesiskā paļāvība. Tā varbūt tikai daļēja paļāvība, bet nepilnīgā. Un tāpēc, manuprāt, mums ir jāsaprot, ka mēs šeit runājam par dažiem pamat dažām pamatlietām un ir jāskatās uz līguma tiesībām. Nu, piemēram, ja pakāpojums netiek sniegts attiecīgā pienācīgā veidā, kā tas ir, ir iekļauts normatīvajos aktos un līgumā, tad šeit ir jāskatās, kā mēs šīs situācijas reāli varētu risināt. Un nu, mans priekšlikums būtu šāds. Mēs e, konsultācijas, e, komisijas e, konsultāciju e, Rezultātus sagaidīsim līdz 31. janvārim. Mums būs šīs konsultācijas, saņemsim rezultātus, tad gal galā mums būs arī ietekmes izvērtējums. Un ceram, ka piedalīsies visi interesētās puses, tieši tā kā komisija to piesauca. Mēs, protams, vēlamies attīstīt iekšējā tirgu. Un šeit mēs nerunājam tikai un vienīgi par patērētāja aizsardzību. Mēs runājam par visiem iekšējā tirgus aspektiem. Un runājot par iekšējo tirgu, mums, protams, ir jārisina visi jautājumi. Uh, šeit mums ir jāsadarbojas ar juridisko lietu komiteju, bet īstenībā mēs runājam par ļoti daudziem atsevišķiem jautājumiem, par patērētāju kredītiem, par Roma viens noteikumiem, par uh, patērētāja aizsardzība, bet varbūt mēs varam principiālas lietas regulēt, nevis vienkārši tādus sīkus jautājumus. Varbūt labāk mēs varētu, piemēram, izskatīt līgumtiesības vispārīgi. Un varbūt nemēģināsim tiešām panākt uh, ļoti lielu risinājumu, varbūt paskatāmies, kur mēs reāli kaut ko varam izdarīt. Jā, vēlreiz sanāksmi kopā, paskatīsimies, kas praksē ir izdarams principiāli. Un es nedomāju, ka mēs varētu iekļaut pilnīgi visus civilikuma noteikumus, iekļaujot arī iespējas trīsstāt strīdus ārpus tiesas. Varu teikt, ka šādas normas jums, mums jau eksistē, praksē nekas nefunkcionē. Paldies! Uh, thank you very much indeed, Mr. Meyer. Did you... Paldies, Mairkungs vai jūs nevarētu apstiprināt šo laika plānojumu? Protams, šeit vēl ar juridisko komiteju ir jāapstiprina tas. Vai tas ir tā, ka jūs sūtīsiet 21. janvārī e, tulkošanai, 10. februārī pārskatīsim, tālāk 1. E, marts ir grozījumiem 12. tālāk komitejā 22. martā arī balsošana. Līdz ar to mēs varētu apvienot aprīlī mūsu komentārus ar juridisko komiteju kopā, un tad mēs varētu to izdarīt aprīlī un maijā balsot galējā formā. Vai tas ir jums pieņemams šāds risinājums? Jā, šis ir jaunais grafiks. Līdz šim bija grafiks daudz šaurāks un, un īsāks, un Jā, šeit nu jau ir labāk, bet vēlreiz teikšu, ka ar Juri komiteja varētu vēlreiz padiskutēt par šo jautājumu. Atceramies, ka šajā gadījumā mums ir konsultācija process, mēs šeit runājam par zaļo grāmatu. Un tāpēc, jā, mēs ļausim konsultācijām iekļauties šajā darbā. Mēs taču vēlamies zināt mūsu iedzīvotāju viedokli. Tad pirmam kārtām mums ir nepieciešams sagaidīt uh, sabiedrības konsultācija rezultāts. Un tad mēs varam turpināt runāt. Paldies! Well, I mean, I, you, it... Es jums uh, piekrītu, un šo laiku grafiku diktēs juridiskā komiteja un nevis mēs, bet jūs esat atbildīgs par šo dokumentu, tad mēs gaidām jūsu informāciju. Un tā, tālāk mums ir pēdējais jautājums šovakar darba kārtībā. Mēs, uh, es gribu jums teikt, ka nākamā komitejas sanāksme būs pēc divām nedēļām. 25. datuma un 26. janvārī. Tad 25. un 26. janvārs. Un 26. pulkstens trijos mēs balsosim par patērētāju tiesībām, tas ir svarīgi. Un 25. arī pēcpusdien mēs e, centīsimies organizēt apaļo galdu par e, mazumtirdzniecības jautājumiem. Šeit būs e, Kraca kundze, kas būs um, attiecīgi referente. Attiecīgi mēs arī uzrakstīsim visu mūsu websaitā. Es ļoti ceru, ka jūs varēsiet apmeklēt minētos pasākums. Un tie, kas tagad uh, klausās uh, mūs tiešsaistē, uh, mēs gribētu jūs sveikt visus un arī informēt, ka pēdējais izdevums šai ļoti svarīgai publikācijai, kas ir saucās IMCO vēstule vai IMCO newsletter. Eh, šeit ir mūsu sanāksme, eh, kas notika pagājušā eh, gada beigās. Es esmu šeit arī nofotografēts, un tie, mm, kas nav vēl pierakstījušies šajā sistēmā, nav klasificējušies kā IMCO draugi, jūs varat reģistrēties arī attiecīgi tīri vietnē. Rezultātā jūs saņemsiet uz savām e-pasta adresēm arī regulāru informāciju par to, kad iznāca kārtējies mūsu informatīvais biļetens. Līdz ar to liels paldies jums visiem par darbu šovakar, un es tiekos ar jums atkal pēc divām nedēļām. Paldies!